Good morning, everybody. Good morning. Labrīt, kolēģi. Es uh, sākšu sanāksmi, jo mums ir ļoti piesātināta darba kārtība šodien paredzēta. Turpmākās 15 minūtes es vadīšu šo sēdi un pēc tam mans pienākums pārņēms mūsu Priekšsādātājs, esam saņēmuši informāciju, ka Basku teroristu organizācija ETA ir nogalinājusi Parīzē franču policistu. Mēs asti nosodām šo aktu un izsakām līdzjūtību um, bojā gājušā ģimenei. Tagad à, priekšsēdētājs arī ir ieradies, tad dodu viņam savu vietu. Short, Muy buenos días. Muy buenos días. Sveicināti, dārgie kolēģi, un eh, pateicos kolēģi Kingai Gālai, kura uzsāk šo sēdi, uzņemoties tās vadību, eh, kamēr man vajadzēja pabeigt iepriekšējais pienākums eh, saistībā ar mūsu darbu un mūsu darba kārtību šodien, kas ļoti piesātināta, un tas dos savukārt man iespēju strādāt un pāriet pie punkta, kuru mēs esam noteikuši šo 11. punktu, kas ir jāskat pulksten 9 no rīta, un es gribētu iesākumā paust domu, ka esmu pārliecināts, ka ik viens no komitejas locekļiem Lībēm, kā strādā pie brīvību, brīvību tiesiskuma eh, jautājumu, kopīgi ar mani atbalsta nosodījumu kriminālim uzbrukumam, e, kura rezultātā gāja bojā Francijas policists no ETA teroristu rokām. Tas ir krimināls atentāts, e, kas ir pelnījis visdziļāko nosodījumu no Lībe komitejas puses. Tieši tāpat kā šādu nosodījumu ir pelnījuši ik viens krimināls uzbrukums, teroristisks uzbrukums, kas ir vērsts pret eh, cilvēka dzīvību, šajā gadījumā pret drošības eh, aģe, struktūru darbinieka dzīvību, kurš strādā leģitīmu demokrātisku institūciju interesēs, eh, lai vajātu terorismu ik vienā tās tā veidā, un kurš ir noziedojis savu dzīvi, lai aizsargātu mūsu visu brīvību. Un tāpēc es gribētu, lai šās dienas protokolā tiktu iekļauts mūsu paustais nosodījums un arī šādu nosodījumu aicināsim paust parlamenta eh, plenāra sēdi. Tādējādi pa... aicināt mūsu atbalstu eh, ikviena cīņai pret ikviena veida terorismu un ikviena veida organizēto noziedzību un aicinu paust solidaritāti uzbrukuma upurim un paust domu, ka visi ter terorismu upuri ir pelnī, eh, pelnījuši mūsu vislielāko uzmanību un atbalstu, un ka mēs esam pret jebkāda veida terorismu. Un šobrīd ir tomēr pienācis laiks pāriet pie mūsu darba kārtības, pie darba kārtības punkta, kuru jau pieteica mūsu kolēģi Kinga Gāla, kas ir 11. punkts ziņojums par komisijas paziņojumu kopienas pie dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršanai. Un mēs aicinām skatīt eh, atzinumu projektu un aicinām referentu nāk, eh, prezentēt atzinumu projektu. I, šķiet, ka e, ziņojuma projekts, atzinuma projekts vēl nav pieejams visās oficiālajās valodās, un e, grozījuma iesniegšanas termiņš, neraugoties uz to, ir iesniegts uz nedēļas beigām 19. martu pulksten 12. Tas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, tādējādi, lai mēs varam likt uz balsojumu šo atzinumu projektu mūsu 7. aprīļa sanāksmē. Tādējādi tagad mēs uzklausām referenti eh, Papa Dopulo. Labrīt, priekšsādātāja kungs, labrīt, kolēģi. Es pilnīgi atbalstu jūs pausto viedokli nosodot šo teroristu uzbrukumu, un es izsaku arī līdzjūtību bojāgājušā ģimenes locekļiem. Uh, Šis atzinums par uh, kopienas pieju dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršanai un komisijas paziņojums par to ir uh, nācis klajā īstā brīdī. Mēs uh, pagājušajā plenārsēdē Strasbūrā pieņēmām uh, rezolūciju par uh, dabas katastrofu Madeirā. Un mums ir nepieciešama kopienas pieeja uh, katastrofu krīžu pārvarēšana. Un, um, lai Libe komitejas uh, locekļi mums uh, ir jāpievērš īpaša uzmanība pilsoņu, pilsonisko brīvu, brīvību aizsardzībai un cilvēktiesību ierobežojumiem šādu dabas un cilvēku izraisītu katastrofu uh, gadījumā, un tādēļ esmu izstrādājusi atzinuma projektu. Diemžēl tā teksts uh, deputātiem ir izdalīts tikai šo pēcpusdienu, vakardienas pēcpusdienu, un tas nav iztūkots visās oficiālajās valodās. Tādēļ es ierosinu uh, noteikt uh, pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu līdz 12. aprīlim, nevis kā tas bija paredzēts līdz šās nedēļas beigām. Jo Uh, šī, šā ziņojuma izskatīšana paredzēta tikai 4. maijā, tādēļ mums ir pietiekami daudz laika uh, ziņojumu uh, grozījumu iesniegšanai. Tādēļ es domāju, uh, ka Ferreiras uh, kunga ziņojums ir ļoti uh, vērtīgs un es savā un Liba komitejas vārdā esmu izstrādājis virkni priekšlikumu un es gribu par tiem īsumā pastāstīt, varbūt visi vēl nav uh, spējuši iepazīties ar ziņojumu projektu. Uh, Pirmkārt, ir jāpalielina Eiropas parlamenta iesaistība drošības uh, pasākumu izstrādē saskaņā ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos. Otrām kārtām mēs uzsveram, cik svarīgi ir aktivizēt uh, dis politiskās diskusijas starp Eiropas Savienības institūcijām un citām iesaistītajām pusēm, kā NVO NVO un pilsonisko sabiedrību. Tālāk mēs uzsveram, ka ir jāiestrādā nediskriminācijas princips šajos noteikumos. Tāpat ir jānodrošina eh, pamattiesību ievērošana arī profilaktiskos pasākumos, jāvēršas pret uh, Uh, fizisku un seksuālu uh, vardarbību, cilvēku tirzniecību un citiem šādiem pasākumiem. Tālāk ir jāizstrādā uh, stratēģija, ņemot vērā dzimumu aspektus, šādu dabas katastrofu un citu katastrofu pārvarēšanā. Tāpat ir uh, jāizstrādā palīdzības pasākumi uh, valstīm, kas ir cietuši no šādām katastrofām, nodrošinot pajumtī, sanitāros apstākļus un citus pasākumus. Tāpat ir jāizstrādā agrās brīdināšanas sistēmas un reaģēšanas sistēmas un arī sabiedrības informēšanas programmas. Astotkārt mēs ierosinām izveidot katastrofu observatoriju Eiropas Savienībā, jo ir nepieciešams apkopot datus un informāciju par uh, katastrofu risku un izmaksām. Devītais. Mēs uzskatām, ka ir jāizstrādā horizontālās uh, koordinācijas mehānisms un uh, paraugu prakses apmaiņa. Tālāk Mēs uzskatām arī, ka ir jāstiprina uh, uh, īpaša komiteja, kas tika izveidota pagājušā gada, uh, šī gada februārī, lai nodrošinātu efektīvu koordināciju un sadarbību starp uh, robežu kontroles um, iestādēm. Tālāk mēs arī uzskatām, ka ir jāveido īpaši katastrofu novēršanas finanšu instruments, eh, kas ir vērsts pirmkārt uz cilvēku aizsardzību, bet arī dabas un īpašumu aizsardzību, gadījumā, ja ir notikusi dabas vai cilvēku izraisīta katastrofa. Un noslēgumā es gribu teikt, kolēģi, ka mēs pilnībā piekrītam, ka ir nepieciešams stiprāki un elastīgāks finanšu instruments, un to arī uzsver eh, Envi komitejas referents. Un ah, š, ir um, jānodrošina, šai, lai cietusī valsts saņemtu finansējumu no Eiropas solidaritātes fonda, kuras finansējums ir viens miljārds eiro gadā. Tāpat vēl pēdējais punkts. Tagad, kad Eiropā ir unikāla iespēja uh, veidot Eiropas ārējās rīcības dienestu un veidot saskaņot Eiropas Savienības ārējo politiku arī drošības jomā um, un stiprināt sadarbību ar trešajām valstīm. Es domāju, ka ir svarīgi ieviest arī kopienas pieju uh, Uh, dabas un cilvēku izraisītu katastrofu novēršanai. Tā jāatzīst par vienu no prioritātēm, un mums uh, strādājot pie 2013. un 2020. gada finanšu plāna, tas arī jāiestrādā šajā finanšu plānā, un esmu gatava uzklausīt arī kolēģu ierosinājumus un priekšlikumus. Paldies! Thank you, Mrs. Papadopoulou. Let's hear. Paldies! Var... Varbūt komisija ir ko teikt. Skatos, ka prezidentūra nav nosūtījusi savu pārstāvu, tad būtu komisija. Lūdzu. Komisija? Paldies. Komisija gribēja pateikties referentei par tās devumu eh, Ferreiras kundzes ziņojumā par eh, preventīvo darbu katastrofu gadījumā. Mēs mēģinam veidot līdzsvarot pie šajā jomā un strādāt eh, arī pie e, e, mēģinot rast atbildi. Un e, kopš paziņojuma pieņemšanas mēs esam uzsākuši veselu rindu ar iniciatīvām par risku analīzi, par vislabāko praksi, par uh, zināšanām attiecībā uz katastrofām, un mēs strādājam arī pie tā, lai varētu pētīt jautājumu, kā labāk integrēt preventīvo darbu finanšu instrumentos, kas ir mūsu rīcībā tādas kā uh, E, civilās aizsardzības finanšu instruments. Paldies, priekšsēdētāji! Merci. Paldies, un es redzu, ka Cecīlija Vikstroma grib izteikties. Lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētā. Es pirms vēlos pateikties referentam par ļoti labu darbu. Priekšlikums tik tiešām ir izstrādāts, izsvērts un līdzsvarots. Esmu arī ļoti gandarīta ar Papadopulu kundzi teikto. Komisija ir nākus klājā ar priekšlikumu, un, manuprāt, priekšlikums ir labs. Šodien, manuprāt, mēs skaidri saprotam, ka mūsu kopienas nav pasargātas no dažādām briesmām. Var būt dažna dažādas katastrofas, gan dabas katastrofas, gan arī tādēļ, ka cilvēki ir rīkojušies neapdomīgi. Varam pieminēt tādus jautājumus kā tsunami vai arī zemestrīci Haiti. Mēs visi atceramies nopietnas katastrofas, kas ir notikušas pēdējā laikā. Atceramies arī to, kas notika cilvēku rīcības dēļ. Piemēram, kad policisti tiek nogalināti. Un tad, kad mēs ieviešam noteikumus, kas ir balstīti uz tiesiskiem principiem, uz cilvēku interesēm, tad uh, ir nepieciešams saprast, ka var būt arī negadījumi vai katastrofas. Tiešām paldies Papadopolo kundze, jo viņa mūs aicina šeit sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. Viņa saka, ka ir nepieciešams izvairīties no diskriminācijas. Cilvēktiesības ir jāievēro visās situācijās. Ja notiek katastrofa, ir jāievēro cilvēktiesības, jo bieži vien tieši šajā ārkārtas situācijā cilvēku tiesības tiek aizmirstas. Jāpasaka, ka atšķirība Eiropas Savienībā parādās arī šeit. Ir milzīga atšķirība starp ziemeļiem un dienvidiem, piemēram, ekonomikas ziņā vai arī dabas katastrofu ziņā. Piemēram, pagājuši gadu bija ļoti nopietni ugunskrēki mežā. Ziemeļos savukārt kur ir situācija pavisam savādāka. Manuprāt, ir nepieciešams ņemt vērā visas šīs atšķirības Eiropas Savienības iekšienē. Eiropas dienvidos ir lielās, lielāks risks tādām katastrofām, kā meža ugunsgrēki, bet savukārt ziemeļos dažreiz ir ļoti nopietnas vētras vai arī pārmērīgs sniega daudzums. Jāatrast, ka nevienai valstī nav visu resursu, kas būtu vajadzīgi, lai tiktu galā ar ļoti nopietnu katastrofu. Tas nozīmē, ka ir jāizmanto resursi kopīgi, jābūt solidāriem, uh, un jāizveido attiecīgas institūcijas, kas nodrošinātu koordināciju. Jāatcerās, ka viens neko paveikt nevar. Solidaritātei šeit ir izšķiroša nozīme. Vēl viena lieta, ko es vēlos pateikt, ir uh, saistīta ar šo katastrofu novērošanu Mēs parasti ļoti veiksmīgi veidojam jaunas organizācijas. Jā, rodas jauna situācija, bet man šķiet varbūt ir labāk stiprināt jau esošo institūciju darbību, ļaut šīm institūcijām darboties veiksmīgāk, efektīvāk, rezultatīvāk, jāizvairās no pārmērīgas birokrātijas, ir jārēģē uz reālām katastrofām Un es domāju, ka pavisam drīz atkal būs kāda katastrofa, vai nu dienvidos, vai nu ziemeļos. Bet būtiskākais šeit ir vajadzība stiprināt esošās institūcijas. Tas ir labāk nekā veidot jaunas institūcijas. Lielas paldies par iespēju izteikties. Paldies! Lielas paldies! Gijomas kundze! E, Atvainojiet, priekšsēdētāji, tas nav tiešā veidā saistīts ar Papadopulu kundzes dosjē, kur mēs skatām, bet e, vairāk kārt es dzirdēju atsaucas uz, e, es citēju, kolēģu pausto nosodījumu saistībā ar ETA atentātu Francijā mēs visi esam pārliecināti jūs un arī kolēģi par to, ka jāpauž nosodījums terorismam un vardarbībai ikvienā tās formā, taču Šobrīd, eh, cik mēs zinām, es gribēju jūs informēt, mēs esam izmeklēšanas stadijā, un šeit mēs nevaram šobrīd droši apgalvot, ka ir runa par ETA teroristu atentātu. Eh, šobrīd tas ir nākošajā dienā pēc uzbrukuma šķiet, ka. Eh, Francijas policisti tika izsaukti saistībā ar automašīnas zādz, zādzību, kas savukārt izraisīja apšaudi. Uh, Ir skaidrs, kā iesaistītās personas trīs vai četras piedara pie ETA kustības, bet Šeit šķiet, ka nav runa par atentātu, kas būtu vērsts pret Francijas policistu no ETA puses. Es gribēju norādīt, es eh, tik tiešām nepārstāvu ne Francijas policiju, nevienu citu izziņas iestādi, bet es gribētu lietas salikt kontekstā, eh, kurš ir tāds, ka Francijā šobrīd norit vēlēšanu kampaņa, un atceros, ka pirms dažiem gadiem. No, nu, E, no atsevišķa pārstāvu puses bija šāda nozīdzīga faktu izmantošana vēlēšana kampaņā savās interesēs, un es gribētu sacīt, ka es vienmēr atbalstu nosodījumu ikvienam teroristiskam uzbrukumam, taču šobrīd gadījums ir jāskata, ar, ņemot vērā mazliet vairāk elementu. Paldies, priekšsēdētāji! Merci. Paldies, Dijas Demērā. Nākošais runātājs. Merci. Eh, es paldies par eh, eh, sniegto informāciju. Silvija aizturēto personu sauc Jose Fernando Sastirus, un tad, kad Francijas policija viņu aizturēja, tad viņš paziņoja, ka ir ETA loceklis. Tāpēc mēs saskaramies šeit ar ETA atentātu, kur, kā norādīja priekšsēdētājs un jūs, kas ir stingri jānosoda. Paldies! But, uh, I, I would... Vai kāds vēl vēlas izteikties, es aicinātu jūs atgriezties pie mūsu diskusijas uh, tēmas šodien. Sarģantīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Papadopulu kundzei par viņas atzinumu. Manuprāt, mēs šobrīd risinām ārkārtīgi nopietnu jautājumu Un šeit ir arī cita perspektīva. Savā atzinumā jūs teicāt, ka ir jāņem vērā arī piespieda migrācija. Šis jautājums, kas ir saistīts ar bēgļiem, kas ir spiesti pārvietoties un pārvākties klimata izmaiņu dēļ, manuprāt, nākotnē šādu bēgļu skaits arvien palielināsies mūsu komiteja ir īstā komiteja, lai šo jautājumu risinātu. Vakardien mēs diskutējām par bēgļiem, par bēgļu statusu, un turpmākajos mēnešos mēs arī runāsim par bēgļiem, patvērumu meklēšanu, runāsim par Dublinas konvencijas aspektiem, par solidaritāti. Daudzi bēgļi kas dodas uz Eiropu šobrīd, daudzos gadījumos atbrauc šeit tādēļ, ka viņu ģim, eh, dzimtenē ir nopietni konflikti, kas rodas tādēļ, ka ir, eh, ka trūkst ūdens. Un šeit var skaidri saskatīt, cik ļoti svarīgs jautājums ir eh, cilvēki, kas ir pārvākušies uz citu valsti tādēļ, ka notiek klimata pārmaiņu izraisītās katastrofas, un varbūt Papadopulo kundze varētu arī šo domu ietvert savā ziņojumā. Paldies, Lūdzu, Bons kungs! Voorzitter, ik heb uh, s'morgens vroeg nog nooit zoveel onzin. Paldies! Īstenībā nekad mūžā neesmu dzirdējis tik daudz sviestu no kolēģiem. Mēs šeit runājam par klimata pār problēmām. Un mēs runājam par terorismu, mēs runājam par visu ko citu, viss ir salikts vienā katlā. Man šķiet, ka tas ir neloģiski, stipri neloģiski. Manuprāt, tas, kas notika Parīzē, tas ir slikti. Fakts. Bet es nesaprotu, kāds šeit ir sakars ar diskusijām par dabas katastrofām. Tieši tāpat es nesaprotu, kāds ir sakars diskriminācijai ar dabas katastrofām. Es nezinu, vai vispār mēs drīkstam cilvēci vainot klimata pārmaiņās. Piemēram, klimata pārmaiņu uh, paneļa diskusijā mēs varējām redzēt, ka dažreiz skaitļi ir manipulēti, līdz ar to nevajadzētu balstīt mūsu viedokli uz nepārbaudītiem faktiem. Es uzskatu, ka tā vietā, lai risinātu nu, reāls problēmas, mēs runājam par kaut ko pavisam citu. Bieži vien dalību valstis pašas tiek galā ideāli, bet mēs mēģinām visu, uh, visu turēt Eiropas Savienības rokās, un es tiešām uzskatu, ka debat pilnīgi nevietā. Paldies! Jā, pēc šīs diskusijas. Mēs piefiksējam Papadopolo kundzes priekšlikumu par to, ka 12. aprīlī ir pēdējais brīdis, kad var iesniegt grozījumus, un tad māja sākumā varam uh, jau balsot par šo ziņām. Yes, yes, yes. We're voting in Libe, end of April. Lība komitejā balsosim aprīļa beigās un tad plenārs sēdē maija sākumā. Un uh, savus grozījumus jūs varat iesniegt līdz 12. aprīlim. So to... Tālāk, 12. darba kārtības punkts. 12. darba kārtības punkts - tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā. Jūs visi zināt, ka šeit mums ir iniciatīva, par ko tika spriests jau ilgāku laiku. Eiropas parlaments jau ļoti sen ir pirmo reizi teicis, ka vajag nodrošināt pamatiesības krimināla procesā. Un Eiropas komisijas pirmais priekšlikums netika pieņemts. Dalība valstis noraidīja to jo tolaik bija lēmuma priekšlikums 2004. gadā. Tad 2009. gadā ir otrais mēģinājums, un tad Eiropas komisija piedāvāja jaunu priekšlikumu, kur bija skaidri pateikts, ka uh, darbības joma ir sašaurināta un attiecas tikai uz tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā. Zviedrijas prezidentūra izskatīja šo jautājumu, rezultāti bija labi. Uh, Iekšliet un tieslietu padome decembrī varēja vienoties pār pakotni ar trīs dokumentiem. Un šādā veidā iniciatīva tika sadalīta trīs dokumentos. Vispirms ir padomas rezolūcija par ceļa karti, lai uzlabotu kriminālu procesā iesaistīto personu tiesības, tad arī lēmuma projekts par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā ar mērķi uzlabot procesuālās tiesības personām, kas tiek turētas aizdomās vai kuriem, kurām ir izvirzīta apsūdzība, un dalību valstīm tiek uzlikts pienākums nodrošināt mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā. Pēc Lisabonas līguma stāšanos spēkā šis otrais mēģinājums lai nodrošinātu juridisko instrumentu arī vairs nedarbojas, un tāpēc arī pamat lēmums un rezolūcija netika pieņemti. Rezultātā 13 dalībvalstis nolēma nākt klajā ar iniciatīvu pār direktīvu attiecībā uz tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā padomas rezolūcijas projekts par dalību valstu pienākumu nodrošināt tulkojumu krimināla procesā, kas būtu saistīts ar lēmumu projektu. Šie, šis dokuments netika iekļauts dalību valstu direktīvas priekšlikumā. Šeit referents lūdza Eiropas parlamenta juridiskā dienesta atzinumu attiecībā uz to, vai padomu drīkst pieņemt šādu rezolūciju, vai arī jebkādu citu nesaistošu juridisku instrumentu saskaņā ar Lisabonas līguma normām, kā arī par to, vai ir tiesības rezolūcijas projektu iekļaut direktīvas preambulā. Eiropas komisija nolēma, ka ir nepieciešams nākt klajā ar priekšlikumu šajā pašā jautājumā. Tāpēc esam gandarīti par iespēju uzklausīt informāciju par šo jauno priekšlikumu. Un tagad lūdzu referents Sāra Lotforde. Un tad uzklausīsim Eiropas komisiju un arī juridisko dienestu Latfordas kundze. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Kā kolēģi saprat no jūsu ievadvārdiem, uh, šīs dokuments tika virzīts ļoti gāri. No sākuma bija sešu gadu tāda tā kā grūtniecība. Un ceram, ka pavisam drīz notiks arī piedzimšana. Kas būtiskākais šeit ir tas, ka starp 2004 un 2007 gadu bija mēģinājums vienoties pār visaptverošu instrumentu, ar dažāda veida procesālām tiesībām. Un šo pieeju, protams, atbalstīja parlaments. Taču 2007. gadā sarunas bija neveiksmīgas un rezultāts netika panākts. Pagājušajā gadā Zviedrijas prezidentūra pārskatīja un atjaunoja diskusijas attiecībā uz šo priekšlikumu un nolēma izveidot nevis vienu visaptverošu pieeju, bet atsevišķus normatīvos aktus, nevis vienotu instrumentu. Šeit, protams, var saskatīt divas iespējas. Vai nu pateikt, ka tas, ka tas jā, ir tas, ko mēs gribējam, vai ne, nav tas, ko mēs gribējam. Man jau drīzāk šķiet, ka tas ir pozitīvi nekā negatīvi. Oktobrī tika pieņemta uh, ceļa kārts saskaņā ar Stokholmas programmu. Un, kā priekšsēdētājs teica, jūlijā komisija nāca klajā ar priekšlikumu attiecībā uz trešo ceļakārtas pasākumu. Taču tagad runāsim par šī dokumenta otro sarežģīto aspektu, kas ir Lisabonas līgums. Man bija ziņojums par uh, lēmumu projektu, un komiteja jau tika spriest novembrī, un kolēģi atbalstīja manu atzinumu, taču tad Lisabonas līgums stājās spēkā, un nu jau ir nepieciešams rīkoties mazliet savādāk, situācija ir sarežģīta. Un es tik tiešām esmu diskutējusi ar komisiju un jautājusi viņam, uh, vai viņi varētu pēc iespējas ātrāk nākt klājā ar priekšlikumu direktīvai, kas ir atļautais instruments saskaņā ar Lisabonas līgumu, bet tad, protams, ir pārējais periods, mandāta beigas, komisijas sasaukuma beigas, un Baro kungs, kas ir komisijas priekšstādātāja vietnieks, viņš teica, ka šādā situācijā nebūtu prātīgi rīkoties. Tādēļ arī vēl vairāk mēneši tika zaudēti. Manuprāt, Mm. Un šāds bija mans sākotnējais priekšlikums, protams, neteica, ka esmu vienīgais šāda priekšlikuma autors, bet priekšlikums bija tāds. Dalību valstīm būtu jānāk klājā ar savu priekšlikumu. Un to tieslietu un iekšlietu sektorā viņi var darīt. Es nevaru teikt, ka man īpaši patīk dalību valstu likumdošanas iniciatīva, jo parasti Katras prezidentūras sākumā ir vairākas iniciatīvas, parasti ir tā, ka ir dažādi ministri, ministrs, kas ir atbildīgs par migrāciju, ministrs, kas ir atbildīgs par tieslietām, un parasti ir tāda reklāmas pasākuma drīzāk nekā reāla likumdošanas iniciatīva. Šai gadījumā bija savādāk. Dalība valstis izstrādāja, un šīs dalība valsts bija 13, izstrādāja ļoti veiksmīgu priekšlikumu. Tātad no procedūras viedokļa varu teikt, ka mans ziņojums ir balstīts uz dalību valstu iniciatīvu. Un tad, kad es rakstīju savu ziņojumu, tas bija vienīgais dokuments šajā jomā. Tas notika decembrī saspiņā ar 76. pamatlīguma pantu, ja vien es pareizi atceros. Taču pēc tam Tad pēc tam komisija nāca klājā ar savu priekšlikumu. Īstenībā tas notika pirms nedēļas, kad man ciņojums jau bija pabeigts. Es nevaru, protams, teikt, ka padomas teksts man ārkārtīgi patīk. Labāk teikt, nevis padomas teksts, protams, bet dalību valstu teksts, jo tur bija tikai dažas dalību valstis, bet dalību valstis iekļāva šeit tekstu, par ko viņi varēja vienoties 2009. gada oktobra beigās, un tur savukārt tika ņemt vērā simtprocentīgi balsojuma procedūra, tātad, kad visiem bija nepieciešams vienoties, līdz ar to teksts nebija pārāk ambiciozs. Manā ziņojumā es piedāvāja ļoti konkrēts priekšlikumus tā, lai tekstu varētu uzlabot. Un grozījumi no manas puses ir par šādiem aspektiem, par mutisko tulkošanu vispirms. Mutiskā tulkošana ir jānodrošina arī sarunām ar juristu procesa laikā, respektīvi tad, kad policija nodrošina kriminālu vajāšanu, tad, kad lieta tiek izmeklēta un tad, kad notiek izskatīšana tiesā. Un tas ir plašāk nekā ir piedāvājušas dalību valsts. Manuprāt, tas ir tikai pareizi un godīgi. Jo apsūdzētai personai ir visas tiesības saprast un saņemt atbilstošu jurista pakalpojumu. Otrā joma, kurā es piedāvāju savus grozījumu priekšlikumus, ir šāds ir jānorāda, ka rakstisks tulkojums ir jānodrošina visiem būtiskiem dokumentiem, piemēram, ziņojums par ievāktajiem pierādījumiem, apsūdzības raksts un pārējie dokumenti. Es nesaku, protams, ka nedrīkst apkopot informāciju mutiski. Komisija teica, ka nedrīkst. Bet es drīzāk Uzskatu, ka ir nepieciešams izvirzīt kādus kritērijus, piemēram, ka ir nepieciešams, lai uh, aizdomās turētās personas jurists būtu klāt, bet arī, lai būtu attiecīgi pieraksti par to, kas tika pateikt šajā mutiskajā apkopojumā. Vēl viena lieta. Es domāju, ka ir nepieciešams skaidri pateikt, kādos gadījumos uh, aizdomās turētā persona drīkst atteikties no tulkošanas pakalpojumiem. Atteikuma tiesības ir jāsniedz rakstiski, lai nebūtu nekādu pārpratumu, un, protams, ka šīs atteikums nav pretrunā ar sabiedrības interesēm, un šeit mans priekšlikums ir stingrāks par komisijas priekšlikumu. Šie ir trīs būtiskākie aspekti, bet, protams, ir arī citi momenti, uh, kur es piedāvāju savus grozējumus. Piemēram, Eiropas Savienības cilvēktiesību hārtos, ko es atsaucos, kā arī Eiropas konvenciju, jautājums par tiesības, tiesībām un uz tūkojumu. Šīs tiesības ir jāpiešķir ne tikai tad, kad persona jau ir apcietināta vai arestēta, bet arī tad, kad jau ir uzsākta kaut kāda darbība pret šo personu, un kad ir sniegta kaut kāda veida informācija, persona uzzina, ka tiek turēta aizdomās. Šādām tiesībām ir jābūt attiecinātām uz visu procesu. Tas nozīmē, ka arī pēc tam, kad persona, personai jau ir izvirzīta apsūdzība un pēc tam ir izteikt arī spriedums. Nu, piemēram, vismaz Lielbritānijā tā ir, ka vispirms tiesa, tiesa pasludina savu spriedumu, un pēc tam tikai varbūt ir noteikts um, sprieduma līdzeklis, un pēc tam ir iespēja uh, iesniegt pārsūdzību, un jānodrošina tulkošana visos šajos posmos. Jautājums par informāciju par tiesībām, tas, protams, ir vairāk nekā skaidrs, bet, manuprāt, šeit arī šajā instrumentā attiecībā uz tiesībām par uzmutisko un rakstisku tulkošanu arī skaidri jānosaka. Tiesības uz tulkošanu ir jāsaista arī uz visa veida veselības traucējumiem, Tad vēl arī noteikums par kvalifikāciju, par reģistrāciju attiecībā uz tūkiem un tūkotājiem. Tad ir arī papildu garantijas uh, video un audio ierakstiem. Tiesībām ierasties ātrāk un pavadīt atbilstošu laiku un tiesības sniegt informāciju par vajadzībām attiecībā uz mutisku un rakstisku tulkošanu. Kādi jautājumi šeit ir jārisina? Ir nepieciešams pārbaudīt jautājumu, kā mēs varam direktīvā iekļaut normas par to, par tiem jautājumiem, kas šobrīd ir iekļaut rezolūcijā. Mūsu juridiskais dienas teica, ka dalību valstis nevar pieņemt rezolūciju paralēli direktīvai. Es jau tagad pieminēju to, ka ir nepieciešams nodrošināt tulku un tulkotāju uh, kvalifikāciju un reģistrāciju, bet tad ir vēl viens aspekts, kas ir saistīti ar izglītību tieslietās, jo šeit ir jauns pamats tagad. Uh, kolēģi, es domāju, ka ir nepieciešams šobrīd runāt tikai un vienīgi par dalību valstu iniciatīvu, un tādēļ arī ziņojumam ir jābalstās uz dalību valstu iniciatīvu. Manuprāt, jebkāda cita procedūra tikai sarežģīs lietu un novilcinās procesu. Manuprāt, būtu ļoti noderīgi ieskatīties komisijas tekstā, varbūt būt, tur būs labi iedvesmas avoti. Varam pārņemt, teiksim, konkrēts formulējumus, bet te pašā laikā, tīri no procesa viedokļa, Mūsu ziņojumam ir jābalstās uz dalību valstu tekstu, nevis uz komisijas tekstu, jo, ja pavisam godīgi, ja mēģina vienā ziņojumā rakstīt par diviem tekstiem, nu, es netieku ar to galā. Bet, kā jau teicu, var, protams, palasīt komisijas dokumentu, varbūt tur būs kādas prātīgas domas. Priekšsēdētāji, kas arī būtu viss no manas puses. Un ar lielāko prieku atbildēšu uz kolēģu jautājumiem, bet vēl viena lieta, ko es gribu pateikt. Es lūdzu ēnu referentus, vai viņi var sadzīvot ar eh, tādu laika grafiku kā 23. marta 12.00, tātad līdz nākamās nedēļas otrdienai drīkst iesniegt grozījuma priekšlikums. Es saprotu, ka laika ir ļoti maz, un es ļoti labi saprotu, ka līdz šim dokuments ir iztulkots tikai trīs valodās. Uh, dokuments ir pieejams tikai trīs valodās - angļu, spāņu un rumāņu, un līdz piekdienai mums sola tulkojumi visās valodās. Nu, tad varbūt kolēģi varētu ņemt vērā šo situāciju un šā vai tā strādāt. Uh, un piedāvāt priekšlikumus savādāk, mēs varēsim, mēs nevarēsim pēc iespējas ātrāk virzīt, jo šobrīd orientējoši balsojums ir paredzēts 7. aprīlī, un tad tālāk plenāru sēdē grib to visu virzīt maijā vai sliktākajā gadījumā jūnijā. Ļoti ceru, ka kolēģi mani atbalstīs. Paldies! Thank you, Mrs. Lutford. Now... Paldies, Lutfords kundze. Es domāju, ka tagad mēs varētu uzklausīt prezidentūras un komisijas viedokli, bet vispirms uh, parlamenta juridiskā dienesta pārstāvim došu vārdu. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju jums paust mūsu viedokli par šo priekšlikumu, par tiesībām uz uh, mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālu procesā. Jautājums par to, vai padome var pieņemt rezolūciju un direktīvu vienā un tai pašā jomā var šo uh, rezolūciju pieņemt kā ieteikumu atbilstoši 292. līguma pantam un var iekļaut šo rezolūciju direktīvas uh, preambulā. Tā kā ierakstīts 296. pantā, 3 punktā līgumā uh, attiecībā uz 82. pantu otro punktu ir padomēji jāturas no tādu aktu pieņemšanas, kas neietilpst 82. panta aptvērumā. Padomēji un uh, Tas attiecas uz padomus lēmiem un rekomendācijām. Pat ja 82. Uh, pāns ļauj padomē pieņemt rekomendācijas, to tās mm, nu, neatbilst 298. panta trešajam punktam šajā situācijā. Ir um, ieteikt, izteikts viedoklis, ka mūsu atzinums ir pārāk uh, ierobežots, un uh, šī 298. panta otrā daļa ir vērsta uz to, lai uh, no, uh, izslēgtu tādu situāciju, ka viens instruments tiek aizstāts ar otru. Ja līgums parāds, ka var pieņemt tikai direktīvu, tad to aizstāt ar regulu būtu atzīstāms par uh, līguma pārkāpumu saskaņā ar līguma 298. panta trešo punktu. Tādēļ likumdevējam ir jāatsta, jāturas no uh, rezolūciju un rekomendāciju uh, pieņemšanas attiecībā uz šo direktīvu. Uh, tālāk uz trešo jautājumu Treš, šīs direktīvas preambula ir vērsta uz to, lai izskaidrotu, kādu mērķu dēļ tiek pieņemta šī direktīva saskaņā arī ar uh, Eiropas kopienu tiesas nolēmumu. Tā tas ir. Ja uh, preambulā tiek iekļauts ne normatīvas, uh, normatīvi akti tādi kā rekomendācijas, tad tas būs pretrunā ar 296. panta trešo daļu un arī ar Eiropas kopienu tiesas judikatūru attiecībā uz šo pantu aptvērumu. Paldies! Thank you. Now, let's hear... Paldies! Tagad uzklausīsim eh, prezidentūras viedokli un pēc tam komisiju. Agilēras kungs, lūdzu, jā, paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties un paust eh, prezidentūras viedokli šajā sakarā. Pirmkārt, prezidentūra vēlas pateikties referentei par uh, eh, problēmu skatījumu un paust padomes gatavību, pilnīgo gatavību, es gribētu sacīt, strādāt uz uh, šī pamata un pie šiem jautājumiem, lai varētu nonākt pie vienošanās, kas ir apmierinoša visām iesaistītajām institūcijām. Es domāju, ka šajā sakarā būtu svarīgi atgādināt eh, iepriekšējos notikumus un eh, paturēt tos prātā uh, lai mēs būtu droši, ka mēs virzāmies uz apmierinošu rezultātu. Runājot par eh, procesuālajā garantiju harmonizāciju, kas ir ļoti nozīmīgi, par ko mēs runājam ilgu laiku, un eh, pie kuras eh, Eiropai ir jāstrādā maksimāli drīz un jāspēr soļi, lai varētu pēc tam spērt turpmākos soļus saskaņā ar pagājušā gadā pieņemto darba plānu. Un šajā sakarā, kā jau es sacīju, padome ir pilnībā gatava eh, turpināt šo darbu, un arī referents postais viedoklis bija ļoti noderīgs, un tas dos mums iespēju eh, panākt apmirnošu rezultātu maksimāli īsā laika termiņā. Mēs eh, apzināmies eh, tos jautājumus, kas rada bažas komisijai un atsevišķām dalību valstīm. Tāpat arī tos punktus, pie kuriem ir īpaši jāpiestrādā, lai mēs varētu eh, nonākt pie vienošanās koplīguma ietvaros. Un lai šis koplēmums tiktu pieņemts ņemot vērā parlamenta pozīciju. Padomē jau ir sākušās um, eh, pirmās debatas par eh, grozījumu un uzlabojumu projektiem, un es vēlos paust vēlreiz, ka ir da no dalību valstu puses absolūta gatavība sadarboties ar parlamentu, lai varētu nonākt pie šī mērķa um, apmierinošā veidā un maksimāli īsā laikā. Un uh, arī e, parlamentam un komisijai ir aktīvi jāstrādā un jāiesaistās šajā procesā. E, tāpat es gribu sacīt, ka mūsuprāt ir ļoti piemērots referents piedāvātais darba kalendārs attiecībā uz grozījumiem, un e, tas dos mums iespēju panākt vienošanos maksimāli drīzā laikā un kā jau es sacīju no prezidentūras viedokļa, tas ir galvenais un kopīgais mērķis. Apmierinošs un maksimāli īsā laikā panākta, eh, panākta vienošanās, lai mēs varētu sniegt procesuālās garantijas, kas ir iekļautas šajā minētajā darba plānā, kas tika pieņemts pagājušajā gadā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds komisijai komisijas eh, pārstāvis. Vai jūs vēlaties izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pārstāvu eh, DG tieslietu ģenerāldirektorātu Un kā jau sacīja priekšējie runātāji, šis nav jauns pasākums, bet daļa no jau e, sena un ilga stāsta. Un vispirms mēs runājam par visaptverošu pieju 2004. E, gadā attiecībā uz proces, e, procesuālajām tiesībām, un tas bija kā papildu pasākums Eiropas tajā laikā pieņemtam ārestu orderim. Bet netika panākt vienošanās pēc ilgām sarunām. Bet pēc tam kāda Eiropas aresta orders, kas ir viens no visveiksmīgākajiem kopīgiem instrumentiem, um, sevi tika apliecinājis mums. Mēs pārliecinājāmies par nepieciešamību harmonizēt šīs procesuālās tiesības, un tāpēc mums ir nepieciešama savstarpēja uztiesības starp tieslietu iestādēm, lai varētu stiprināt savstarpēju atzinību, atzīšanu. Uh, Eh, procesuālajiem pasākumiem starp dalībvalstīm, lai varētu veicināt sadarbību starp patieslietu iestādēm, kas ir ar pieaugošu svarīgumu, ņemot vērā augošo mobilitāti Eiropā, kad cilvēki dzīvo eh, pārcīs no vienas valsts uz otru vai um, pārvietojas eh, starp vairākām valstīm un ir iespējami kādi uh, E, un ir iespējamas kādas tiesiskas darbības šajā gadījumā. Un mēs šajā sakarā vēlamies veicināt visaugstākos iespējamos standartus saskaņā ar cilvēktiesību konvenciju un pamattiesību hartu. Mēs e, taču, lai mēs varētu ieviest šos noteikumus, viņiem jābūt Strasbūras un hartas izturīgiem, kā mēs tos saucam. Un mēs eh, vēlamies veicināt pieju soli pa solim, Un 2009. gada jūlijā tika pieņemta notiekuma par tulkojumu un mutisko tulkošanu, kas atbilda cilvēktiesību standartiem. Bet stājoties spēkā Lisabonas līgumam, priekšlikums netika formāli pieņemts eh, tādā izskatā, kāds tas eh, bija, bija sarunu laikā ceļu karte, par kuru mēs runājam stiprinot procesuālās tiesības un kur pieņēma padome 2009. E, e, gada beigās, aicināja komisiju nākt klajā ar likumdošanu pār uh, procesuālo tiesību pasākumiem. Un komisija būtu prezentējusi jauno priekšlikumu Lisabonas ietvaros attiecībā uz uh, Eh, tulkošanu un mutisko tulkošanu balstoties uz mūsu priekšlikumu, taču mēs to nevarējām pa, eh, paveikt. Mēs eh, tomēr esam strādājuši rekordīsā laikā, kopš jaunā komisija stājās spēkā Lisabonas līguma ietvaros. Un vēlos norādīt, ka atbilstība cilvēktiesību uh, Eh, konvencijai un hartai ir absolūts nosacījums. Un mums ir jāizvairās no eh, jebkādām nepareizām interpretācijām Strasbūrā tam, ko mēs darām, vai arī no jebkādas eh, inter, ne, nepiemērots interpretācijas no dalībvalstu puses, kas var novelst pie Eh, eh, novest pie dažādām sarežģītām situācijām eh, turpmāk. Un kā, tā kā komisāra Redzīna, kas ir atbildīga par uh, tieslietām un pamatiesībām, tad pirmo reizi šie temati ietilpst atsevišķā portfelī. Ir pilnīgi normāli, ka komisija ir prezentējuši priekšlikumu, kurā tiek saglabāts visaugstākais aizsardzības līmenis Eiropas pilsoņiem attiecībā uz uh, tulkošanu un mutisku tulkošanu kriminālajā procesā un e, ties, kriminālajā tiesvedībā, nodrošinot to, ka abi, e, ka visi šie pasākumi ir hartas izturīgi un Strasbūras izturīgi. Un komisija ir nosūtījusi tādu vēstījumu, ka visaugstākās iespējamās prasības ir jāsasniedz saskaņā ar Eiropas instrumentiem eh, pamatiesības sakarā. Un pašreizies debatēs eh, ir konkrēti trīs punkti, kas ir būtiski. Un tie, eh, tos jau vairāk kārt pieminēja referenti Barnes Lotforda, bet ir vairākas atšķirības šeit. Otrajā punktā mūsu priekšlikumā mēs paplašinām uh, tiesības uz mutisko tulkošanu, uz tikšanām un saziņām starp advokātu un klientu. Ne tikai tad, kad tikšanās notiek e, tiesas priekšā. E, Tādējādi šīs tiesības tiek attiec, attiecinātas uz privātajām sarunām, lai varētu nodrošināt aizstāvības tiesības. Trešajā punktā mūsu priekšlikumā mēs esam norādījuši, ka jāsniedz rakstveidā būtisku dokumentu tūkojums. Tas attiec uz dokumentā, eh, dokumentāliem pierādījumiem, apsūdzības rakstu, citiem būtiskiem dokumentiem, eh, kas E, kas attiec arī uz pierādījumiem iespējamajā gadījumā vai tiesvedībā, un šeit referenti ir mazliet atšķirīgs viedoklis, jo piedāvātie grozījumi e, ne e, paredz visus papildu apstākļus. Tālāk, kas sastajā pantā mēs esam piedāvājuši, ka atsacīšanās no tulkojuma ir iespējama tikai tad, ja juridiskā konsultācija eh, tiek saņemta pirms eh, šī eh, rakstiskās atteikšanās, lai mēs varētu nodrošināt pilnībā tiesības. Mēs apzināmies priekšlikumu būtību un kvalitāti, ko, kon, koherents un komisijas prāti ir ļoti nozīmīga skaidrums, konsekvence un lai mēs neatstātu nekādus Eh, nepareizas vai papildu iespējas atšķirīgai interpretācijai. Un nav pārsteigums, ka komisijas priekšlikums atspoguļo eh, to grozījumu garu, kurus piedāvā eh, referente baronese Lūtforda. Ātrums un efektivitāte ir ārkārtīgi būtiski šeit. Un komisija cerīgi raugās uz sadarbību ar Eiropas parlamentu un padomi, kā līdz lēmējiem, lai sagatavotu likumdošanas tekstu, kas garantē visaugstākā standārta juridisku tekstu saskaņā ar pamatiesību hartu un cilvēktiesību konvenciju. Un mēs ceram, ka mēs nonāksim pie apmierinoša risinājuma normālajā koplāma procedūrā par šiem jautājumiem ciešā sadarbībā ar parlamentu par abiem priekšlikumiem. Un mēs cerīgi raugāmies uz progresu un rezultātiem, un nevar būt nekādas runas par kavēšanos. Mēs esam apņēmušies sadarboties ar padomi un parlamentu, veidojot un turpinot lielisko darbu, ko ir uzsākusi Zviedrijas un turpina Spānijas prezidentūra, lai varētu panākt direktīvas pieņemšanu pirmajā lasījumā 2010. gadā eh, jūnijā, kā ir norādīts referents eh, sagatavotajā darba grafikā, un arī tā ir iecerējusi darīt prezidentūra. Papildus komisija strādā arī pie nākamiem pasākumiem, kas ir paredzēti ceļu kartē par eh, tā saucamo B pasākumu. Or to the European Parliament tiesības uz informāciju, un mēs turpinām strādāt pie šiem jautājumiem, lai varētu nodrošināt visaugstāko pilsoņu aizsargāšanas līmeni. Paldies priekšsēdētāji, paldies dāmas un kungi. Mrs... Paldies. Tagad vārds Antonesku kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Kā jau sacīja Lutfords kundze, mēs saskaramies ar jaunu situāciju uh, procedūra Eiropas parlamentā. Šeit ir runa par 13 dalību valstu uh, iniciatīvu uh, saskaņā ar Lisabonas līgumu 78 pantu un 2009. gada priekšlikumu. Un šeit ir runa par to pašu dokumentu, kur sakarā Lutfords kundze sagatavoja savu ziņojumu Eh, projektu. Pagājušajā nedēļā, kad mēs saņēmām Lutfordas kundze priekšlikumu, eh, komisija nāca klājā ar paziņojumu pār tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkošanu. Es gribētu apsveikt šo priekšlikumu mm, no komisijas puses, jo eh, standarti ir nolikti daudz augstāki nekā tie bija norādīti 13 dalībvalstu iniciatīvā dokumentā, pie kura mēs strādājam pagātnē. Un es gribētu atsaukties uz Lotfordas kundzes sacīto, eh, gan arī uz komisijas pārstāvis sacīto. Eh, tiesību uz mutisko rakstisko tūkošana, paplašināšana sa, saziņā starp aizdomās turēto un advokātu. Eh, dalību valstu iniciatīvas gadījumā šie nosacījumi nebija E, pietiekami plaši, jo ir jādod iespēja saņemt juridisku konsultāciju un padomi. Un mūsuprāt, šis teksts ir e, ļoti noderīgs, kas konsolidē procesuālās tiesības un atbalsta apsūdzētās vai aizdomās turētās personas. Un arī jānorāda, ka šeit standārti ir nolikti daudz augstāk un labāk. Savukārt man rada bažas šim priekšlikumam eh, tā izskatīšanai atvēlētie termiņi. Mums ir nepieciešami Nacionālo parlamentu atzinumi un eh, to valstu atzinumi, kurām rīcībā ir klauzula opt-in, ko tās domā par šo problēmu. Es domāju, ka līdzsvarots risinājums būtu skatīt eh, oficiālā veidā abus tekstus, gan komisijas tekstu, gan arī dalība valstu tekstu, pie kur mēs esam strādājuši. Tālāk runājot par eh, spēkā stāšanos eh, dalību valstīs attiecībā uz tiesībām par tulkojumu un mutisko tulkojumu krimināla procesos. Es domāju, ka šeit ir ļoti būtiski jautājumi, kas attiecas uz ekspertu kvalitāti. Un ir arī jāapzinās tas, ka Eiropas parlamentam ir jāpauž savus viedoklis šajā sakarā. Un es ceru, ka mēs varēsim panākt starp institūciju līdzsvaru šajā sakarā. Paldies! Paldies, Koeljo kungs! Muito obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu baronēsē Lutfordai īpaši trīs punktos, bet par ceturto punktu es nevaru pilnībā piekrist viņai. Kādēļ es piekrītu baronēsē Lutfordai? Uh, es gribētu viņu uzteikt par šo konsekvento nostāju, ko viņi ir izstrādājusi un par viņas uh, ierosinātiem priekšlikumiem. Kā baronēs Lutforde uzsver to, ka ir jāaizstāv pilsoņu tiesības, tas ir atbalstāmi. Brieži vien mēs runājam par tieslietu. Uh, drošības un brīvības uh, telpu, mēs bieži vien aizmirstam šo brīvības elementu. Un jebkurš pasākums, kas stiprina pilsoņu tiesības, brīvības un tieslietu jomā, ir apsveicams. Un bāronese Lutforda vienmēr ir bijusi šīs cīņas avangardā. Vēl es piekrītu baronesei arī attiecībā uz procesuālajām tiesībām. Viņa, es un arī citi kolēģi eh, pēdējā plenāra sesijā debatēs norādīja, ka procesuālās tiesības nevar aprobežoties tikai ar eh, tulkojumu jautājumiem. Mums ir plašāks skatījums uz procesuālajām tiesībām nekā tas ir ierakstīts mūsu priekšā esošajā ierosinājumā. Un trešais punkts, kurā es piekrītu baronesē Lutfordē, ir viedoklis par uh, dalību valstu priekšlikumu. Šis priekšlikums nav pietiekams. Komisijas priekšlikums ir ievērojami labāks nekā dalību valstu iesniegtais priekšlikums. Tātad šajos trīs punktos es piekrītu baronesē Lutfordē. Bet man ir uh, zināmas viedokļa atšķirības Mums ir patiesībā tagad divas iniciatīvas, un šī situācija nav īpaši skaidra. Ko tagad mums darīt šādā situācijā? Mēs varētu, mūsu priekšā ir šie divi dokumenti, mēs varam strādāt pie abiem, vai patiesībā varbūt mums būtu jāizvēlās tikai viens dokuments no procedūras viedokļa. Es gribētu skaidrību šeit Pēc manām domām būtu kļūda atteikties no komisijas priekšlikuma, jo tieši tādēļ, ka komisijas priekšlikums ir ievērojami labāks. Ja mums būtu jāizvēlas, es labāk strādātu pie komisijas priekšlikuma. Un es minēšu trīs iemeslus, kādēļ es tā domāju. Pirmkārt, kādu signālu mēs dodam saviem pilsoņiem, ja mēs vēlamies palielināt procesuālās garantijas, tad uh, mums būtu jāstrādā balstoties uz labāko priekšlikumu. Otrām kārtām mums priekšā stāv sarunas. Uh, visi mēs zinām, arī baronēs Lutforde to ļoti labi apzinās. Ir vieglāk vest sarunas ar padomi un komisiju, uh, ja pamata teksts ir tuvāks mūsu priekšlikumiem, un daudz grūtāk ir vest sarunas, ja šis pamata teksts atrodas ļoti tālu no mūsu nostājas. Un trešām kārtām attiecībā uz starp institūciju sadarbību. Mums ir nepieciešams, lai komisija būtu parlamenta sabiedrotais šajās cīņās. ja mēs uh, arī apzināmies, ka komisijas nostāja ir ļoti atšķirīga gadījumā, ja tas ir uh, komisijas pašas priekšlikums vai padomas priekšlikums. Un tas uh, var samazināt arī Eiropas komisijas lomu likumdošanas procesā. Iepriekš minēto iemeslu dēļ es labprātāk strādātu pie komisijas priekšlikuma. Obrigado. Senor Busutil. Dievsvārds Busutil kungam. Yes, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirms vēlos pateikties baronesei Latfordai. Un es domāju, ka tiešām viņa ir ļoti gudra īstenībā, viņa ļoti labi strādā. Tiešām paldies baronesei par darbu pie šī dokumenta. Taču Es varu teikt, ka es piekrītu diviem iepriekšējiem runātājiem par to, kā mums jārīkojas nākotnē. Manuprāt, šis jautājums ir jāizspriež ļoti nopietni, jo šī ir tā pirmā situācija, kad var, kas var atkārtoties. Līdz ar to, ko mēs darīsim tagad, noteiks pret, precedentu nākotnē. Mums šeit ir divi konkurējošie priekšlikumi, tā to var nosaukt. Un tagad mums ir nepieciešams izvēlēties vienu un turpināt darbu. Varētu pat teikt, ka mūsu institūcija šī situācija ir laba. Reālās, reālā situācija ir tā. Mūsu prioritāte ir jābūt, ko tieši mēs vēlamies pateikt mūsu iedzīvotājiem, tieši tā kā teica Karlošs, attiecībā uz viņu tiesībām. Manuprāt, runājot pēc būtības, tieši komisijas priekšlikums nevis dalību valstu priekšlikums skaidri un gaiši pasaka, ko mēs varam garantēt mūsu pilsoņiem. Tāpēc divi aspekti ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz to, kā mēs šo situāciju risinām. Visticamāk, kaut kas līdzīgs atkārtosies arī nākotnē. Un tad vēl viena lieta, manuprāt, ir nepieciešams sakārtot prioritātes. Un prioritāte, lielāka prioritāte ir mūsu iedzīvotā intereses. Es domāju, ka Latvārds kundze mēģināja panākt tieši to. Viņa lika iedzīvotā intereses pirmajā vietā. Taču šajā reālajā situācijā varu secināt, ka komisijas priekšlikums piedāvā lielāku pievienoto vērtību salīdzinot ar dalību valstu priekšlikumu. Tāpēc es uzskatu, ka būtu pareizāk izskatīt tieši komisijas priekšlikumu pēc būtības. Taču, kā mēs to varam izdarīt tīri no procedūras viedokļa, šobrīd es nevaru pateikt, kā ir jārīkojas bet varu pateikt, ka pēc būtības komisijas priekšlikums ir labāks. Paldies! Thank you, senora Romero Lopes. Lūdzu, Lopes kungs. Sí, <clears throat> como shadow de... Paldies! Kā ēnu referente, es gribētu sniegt savu atzinumu attiecībā uz komisijas priekšlikumu par eh, komisijas tekstu. Eh, es gribētu mazliet eh, E, pieminēt, tur atsaukties uz Koļo un Busatil sacīto, jo es domāju, ka šeit mēs saskaramies ar situāciju, ka direktīvas priekšlikumu, e, ko aizkavēja Lisabonas vai pārtrauc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas nozīmē tas gadījums, kā direktīvai bija jātiek pieņemtai, bet jaunā situācijā e, tās pieņemšana tika pārtraukta. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd ir pilnīgi jauna situācija, ar kur mēs saskaramies, un tādā veidā tā ir jārisina. Bet ar to es gribu sacīt, ka tas nenozīmē, kā tiek mazināta komisijas loma vai dalība valstu devums. Par to tak netiek domāts, jo es gribu sacīt, ka nākotnē komisijas priekšlikumiem būs eh, jātiek iekļautiem debatēs, kā arī dalībvalstu priekšlikumiem. Es domāju, ka šis gadījums nav ierastais gadījums. Mums ir ar, eh, neparasta situācija, un tāpēc arī mums šis gadījums kā neparasta situācija ir jāskata. Mēs esam, kā jau to ļoti labi sacīja komisijas pārstāve, saskaramies ar procesuālām garantijām, kas ir paredzētas es, eh, kopīgi ar Eiropas aresta or, ordeni. Un šis Eiropa aresta orderis stājās spēkā bez attiecīgiem garantiju to sagatavošanas to mūsu, mūsu puses. Tāpēc ir nepieciešams teksts, kas uzlabo garantijas, un ja mēs pieņemam komisijas tekstu un noraidām e, dalību valstu piedāvāto, tas nozīmētu. E, šī tēmata pārtraukšanu un paralizēšanu. Savukārt šis tēmats tomēr ir skatāms steidzami, saskaroties ar to līdzsvaru trūkumu, kad, ar kur mēs saskaramies e, drošības un tiesības aizstāvības ziņā. Un tāpēc es domāju, kā sacīja Lopes kungs, mums ir jāturpina strādāt pie šī ļoti steidzamā un svarīgā tēmata. Tajā pašā laikā palielinot E, tās garantijas, ko piedāvā komisijas teksts attiecībā mm, uz grozījumiem, kā jau tos ļoti pareizi norādīja Sāra Lutforde, vai uz iespējamiem grozījumiem, ko attiecīgajā termiņā vēl varētu iesniegt. Un tas dotu iespēju uh, ka mēs varētu pabeigt šī teksta skatīšanu maksimāli drīz, jo ir skaidrs, ka kopš 2004. gada, kad komisija sagatavoja savu priekšlikumu, eh, ir laiks pagājis un arī komisija šobrīd varēja piedāvāt visas procesuālās tiesības ka e, kopēju paketi, kas būtu virzījuši uz priekš procesuālās tiesības, jo šobrīd ir atšķirīga situācija, vairs nav Zviedrijas prezidentūras, un mums e, nav pienākumu turpināt e, pieturēties pie ceļu kartes, tomēr tas neaizliedz mums to darīt. Labi, mums ir pirmās tiesības, taču mums ir šī situācija kuru izraisīja Lisabonas līguma stāšanās spēkā, bet šī ir, es varētu teikt, ārkārtas situācija, un tāpēc es gribētu aicināt eh, Eiropas parlamenta deput, eh, deputāts apzināties šo situāciju, lai Lūtfordas kundzes sagatavotais teksts varētu E, tika pieņemts un lai mēs neparalizētu vēlreiz visu procesu un visa garantija pakete, kuru komisija prezentē un kas uzlabo šo tekstu. Šajā sakarā es gribu sacīt, ka šeit komisija, komitejā bija debates par visiem trim aspektiem, kurus e, komisija ir uzlab, uzlabojusi, un iepriekšējās reizēs, kad mēs runājam par e, būtiskiem dokumentiem šajā sak sakarā, tad komisija nevisai skaidri pauda savu viedokli. Es apsveicu eh, to, ka komisija ir eh, koriģējusi savu pozīciju un ka teksti tiek uzlaboti, bet mēs esam tādos apstākļos, kādos mēs esam, un es domāju, ka, ja mēs aizstāvam procesuālās tiesības, tad ir jāveicina tas, lai process noritētu ātri un mums nevajadzētu noraidīt dalību valstu um, iniciatīvu, kas ir paredzēta, lai aizpildītu tukšumu, e, kāds izveidoja sakarā ar to, ka komisija nebija attiecīgā komisāra, un komisijas rīcībā nebija nepieciešama rekvizīti, lai varētu visu sagatavot attiecīgos e, termiņus. Tāpēc es apsveicu dalību valstu un komisijas iniciatīvu, un es domāju, ka e, abi teksti viens otru lieliski papildina. Paldies! Paldies, Bronksa kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Ir absolūti skaidrs, ka persona, kas tiek turēta aizdomās un tiek apsūdzēta, ka šai personai ir jānodrošina mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumi visos gadījumos. Un šeit ir skaidra viedokļa vienotības starp manam komisiju. Taču vēl viena lieta, tas te nāk tā, ka persona uh, brīvprātīgi dodas citu valsti, un tad pastrādā, varbūt kādu pārkāpumu, vai arī tiek apsūdzēta. Skaidrs, ka šīs ir migrācijas sekas, taču var gadīties, ka persona aizbrauca uz citu valsti nevis brīvprātīgi, bet tādēļ, ka ir izsniegts Eiropas apcietinājuma rīkojums. Man nevisai patīk Eiropas apcietinājuma rīkojums, jo daudzos gadījumos netiek ievērotas apsūdzētās personas tiesības. Taču, ja persona tika nosūtīti uz citu valstu, tad varbūt šajā gadījumā būtu pareizi obligātos gadī, obligāti piedāvāt tulkošanas pakalpojumus personai pat pirms aresta, nevis tikai pēc tam. Komisijas priekšlikumā, manuprāt, ir nepieciešams risināt tos jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas atcietinājuma rīkojumu izsniegšanu, savukārt dalību valsts varētu risināt pārējos jautājumus. Paldies! Thank you! Liels paldies, Sargentīnī kundze. Thank you, chair. Paldies, priekšsādētāji. Es atvainojos, ka Haidi Hautulas nav klāt, viņa ir ēna referente zaļajā, zaļajā partijā, bet es varu runāt viņas vārdā. Es varu apsveikt Latvārdu skundze par labu darbu, ko viņa ir paveikusi. Šis jautājums šajā komitejā ir īstajā vietā. Mēs varam runāt uz, par tiesībām uz taisnu tiesu, bet ir ļoti grūti šīs tiesības nodrošināt, ja cilvēkiem nav informācijas, par ko tad viņi īsti ir apsūdzēti. Tāpēc varam atbalstīt jūsu viedokli, un es domāju, ka mums nav jāiesaistās strīdā starp komisiju un padomi, jo galu galā Eiropas parlamentam nāksies vienoties ar padomi. Un referente ir absolūta taisnība tajā, ka viņi ņem vērā komisijas priekšlikumu, bet vēlos atgādināt, ka komisijas priekšlikums ir tikai reakcija uz oficiālo priekšlikumu par minimālām, minimāliem standartiem, par procesuālām tiesībām, ko piedāvāja Bartenverha kungs, kas ir kādreizējais zaļo partijas deputāts. Šeit ir dažādas procesuālās tiesības, kas ir jāpiešķir mūsu pilsoņiem. Viss šis tiesības ir jāgarantē. Paldies, Lūdzu, Vossa kungs. Paldies. Man ir drīzāk jautājums nevis par procedūru, bet par saturu. Varbūt es drīkstu izteikties par saturu. Es gribēju šeit iekļaut uz, runāt par pirmo pantu trešo punktu šajā regulējumā un norādīt uz to, ka ir nepieciešams skaidri nošķirt uh, administratīvos pārkāpumus un krimināltiesību pārkāpumus. Un tāpēc darbības jomā ir skaidri jāpasaka, uz kādiem gadījumiem mēs to attiecinām. Nu, piemēram, uh, iedomājamies tādus administratīvos pārkāpumus, kā automašīnas atstāšana nepareizā vietā, tad īstenībā šie pārkāpumi ir pavisam sīki, un šeit, pirmajā pantā, trešajā punktā, mēs varam paredzēt citus pasākums, varbūt tik tiešām šeit dalība valsts nemaz nevar nodrošināt mutisko un rakstisko tulkošanu tādos sīkos pārkāpumos. Un jāņem ja vērā 40 84. gadā uh, cilvēktiesību tiesas spriedumi, kur ir skaidri pateikts, ka šādus sīkus pārkāpumus nedrīkst sodīt saskaņā ar kriminālu tiesību normām. Un šādā veidā mēs varam visām personām nodrošināt tiesisko paļāvību, un šādos gadījumos varētu rasties arī nopietna situācija, ka ja mēs iekļausim arī sīkus pārkāpumus vai administratīvos pārkāpumus, tad mums nāksies palielināt sodus, jo skaidrs, ka būs jāpiedāvā papildu pakāpojumi. Un šeit sanāk tā, ka mūsu pilsoņi gal galā varēs izdarīt ļoti pareizi secinājumu, ka Eiropas parlamenta dēļ ir palielināti sodi. Tāpēc es ļoti gribētu, lai jūs izskatītu iespēju skaidri nošķirt administratīvos pārkāpumus no krimināltīstību pārkāpumiem. Paldies! Tavares kungs. Tavares. Obrigado, uh, eh, Sr. Presidente. Bem, eu... Paldies, priekšsēdētā. Esmu ēna referents par šo dokumentu. Un pirmajā sauna raundā es jau piedalījos sarunās pirms Lisabonas līgums tā ir spēkā. Un varu piekrist Sāras Latvordas vispārējai pieeja. Taču dažas problēmas, manuprāt, ir mazliet sarežģītākas nekā šķiet pirmajā brīdī. Nu, piemēram, tīri lingvistiski jautājumi, ko nozīmē īsti dzimtā valoda un kādos gadījumos dzimto valodu būtu nepieciešams lietot. Jautājums ir, Ko nozīmē pieprasīt tulkojumu un ko nozīmē atteikties no tulkojuma? Bet kopumā man saturs patīk, man patīk Sāras Latvordas vispārējie pieeja. Jautājums par to, vai mēs šeit pieņemsim komisijas vai padomas tekstu, kā pamatu mūsu diskusijām. Kā teica daudzi kolēģi pašā diskusijas sākumā, komisijas teksts šķiet, ka ir labāks. Taču man rodas bāžas, ka varbūt mēs novilcinātu lēmumu pieņemšanu. Tas nozīmē, ka nāksies pakāpties atpakaļ, ka atkal nāksies turpināt diskusijas ar nacionāliem parlamentiem. Un skaidrs, ka jautāja, ka laiks ir ļoti ierobežots. Mēs šeit nerunājam par kā kādām uh, abstraktām tiesībām, bet par ļoti konkrētām lietām, ļoti konkrētām tiesībām, kas ir jāgarantē. Tāpēc mērķim ir jābūt šo tekstu izskatīt un pieņemt pēc iespējas ātrāk. Ja referenti uzskata, ka komisijas labākās idejas būtu jāiekļauj ziņojumā, tā ir ļoti laba doma. Un šādu pieeju, manuprāt, varam atbalstīt pilnīgi visi. Es varu piekrist tam, ko saka baronese šeit, ka komisija, komisija tagad ir saņēmusi jaunu pilnvarojumu, pamatiesību jomā mums pat ir komisārs pamatiesībās, tāpēc būtu pareizi atbalstīt komisijas jauno lomu. Ir vajadzīga visaptvēroša pakete procesuālām tiesībām, protams, arī tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu. Paldies! Papa Nikolau kungs, lūdzu, runājiet īsi, jo laika nav daudz. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. για την πολύ καλή ε, εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ε, σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, έχω καλυφθεί από την κυρία Procedūra ir tāda, ka, e, ka e, es pilnīgi piekrītu sacītājiem, ka mums ir jauns teksts Mums tas ir jā, no, nu, jāiesniedz visu rīcība, bet mēs nedrīkstam laiku kavēt, un mums ir jādomā par to, kā varam tiešā veidā aizstāvēt personas, kas ir nonākuši tiesu priekšā. Un es gribētu šeit norādīt, ka ir nepieciešams tūkojums privātām sarunām ar advokātu. Un tā kā esmu pats advokāts, es gribētu pieminēt eh, jautājumu referentēģi, jo es nevisai labi jūtos katru reizi, kad eh, ir jātiekas ar aizdomās turēto, eh, ka šeit ir iesaistīta vēl viena trešā persona, kas veids tūkojumu. Es Eh, šeit eh, domāju, ka katru reizi, kad ir jānosūta tulks, eh, katrā atsevišķā gadījumā, tad es nezinu, vai mums nevajadzētu tomēr paredzēt kādu procedūru, lai tas būtu tas pats tulks, kas tiktu iesaistīts, vai šis tulks tiktu iecelts no advokāta puses. Lūka problēma, kur es gribētu skatīt. Manuprāt, pēc diskusijām būtu īstais brīdis uzklausīt baronais Latvordi un lūdzu nāciet klajā ar priekšlikumu attiecībos procedūru un uz laika grafiku. Tā, lai mēs varētu nākt klajā ar priekšlikumu un konkrēti zinātu, par ko iesniegt grozījumus, tā, lai panāktu vienošanos, lai visi būtu apmierināti. Uh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms runāšu par lietas būtību. Es varu atbalstīt kolēģu atbalstu. Var redzēt, ka mēs varam vienoties ar komisiju attiecībā uz to, ka šim priekšlikumam ir jābūt tik kvalitatīvām, kvalitatīvām lai ne Eiropas cilvēktiesību tiesa neko nevarētu teikt, un arī lai nebūtu pretrunu ar cilvēktiesību hartu. Manuprāt, mums ir nepieciešams Eiropas apcietinājuma rīkojums plus Eiropas apcietinājuma rīkojums ir vajadzīgs, bet te pašā laikā ir nepieciešams uzlabot kvalitāti tiesībām, kas ir personām, kuras tiek apcietinātas. Es pati esmu izskatījusi vairākus gadījumus, kad persona ir arestēta saskaņā ar Eiropas apcietinājumu rīkojumu. Daudzos gadījumos šīs personas tiesības netiek pilnībā ievērotas. Manuprāt, šāds sistēmisks pasākums ir absolūti vajadzīgs un bija vajadzīgs jau ilgāku laiku. Šeit es izmantošu Tavāresa kunga priekšlikumu. Es plānoju rīkoties šādi Es vienkārši pārņemšu no komisijas priekšlikuma vislabākās idejas. Tātad runājot par būtību, par to, ko mēs vēlamies panākt. Kolēģi, es domāju, ka mums ir jāuzticas sev pašiem un tām, ko mēs varam panākt no padomes. Daudziem no mums ir ļoti laba pieredze šajā jomā. Es domāju, ka tiešām pieredze ir fantastiska, esam daudzos gadījumos panākuši savējo un varējam ar padomi vienoties par to, kas ir vajadzīgs. Es ļoti novērtēju prezidentūras viedokli, ka ir nepieciešams komisijas lomu atzīt šajā darbā. Un, protams, arī Eiropas parlamenta deputāti nav ieinteresēti tajā, lai komisijas lomu nonīcinātu. Un lūdzu, padome, nespēliet nekādas spēlietas, mēs arī to nedarīsim. Tātad, uh, Pat ja procedurāli mēs strādājam balstoties uz dalību valstu piedāvātā teksta, tad pēc būtības mēs iedvesmosimies, pārņemsim idejas no komisijas teksta, un tātad mūsu grozījumi atspoguļos arī komisijas priekšlikumus. Un mēs neļausim padomei pārvarēt mūsu viedokli. Tātad, tīri procedurāli mēs izmantosim dalību valstu tekstu un pieņemsim dalību valstu tekstu. Es vairāk ar to teicu, ka padomas teksts šeit ir labs. Mēs nepieņemsim 23. oktobrā tekstu, taču tīri procedurāli. Es domāju, ka šeit ir jādiskutē ar kolēģiem vēl. Esmu mazliet vīlusies, ka man nebija nekādas informācijas iepriekš par dažu deputātu viedokli, jo es lūdzu, lai deputāti izsakās pār procedūru, un es nedzirdēju neviena par procedūru. Un parasti kolēģi izsaka ļoti labus viedokļus, šoreiz, diemžēl, nesanāca. Esmu nobežījusies par to, cik sarežģīti situācija var attīstīties. Komisijas tekstā ir teikts, ka Nacionālais parlamentos būs jāatsāk izskatīšanas laika, ja, laiks. Un pat ja mēs izmantosim padomas tekstu, tad dalībvalstīm joprojām ir jābūt tiesībām izmantot opt-out opciju. Un ne visos gadījumos var teikt, ka būs tāds pats rezultāts. Manuprāt, ja jūs cilvēkiem dodat otro iespēju ieskatīties, tad, nu, var gadīties tā, ka pa vidu ir pieņemta kāda lēmumi un varbūt viedoklis mainīsies. Un šeit manā valstī 8. martā tieslietu ministrs parakstīja opt-in variantu, respektīvi apvienotā karaliste piedalīsies šajā pasākumā. Esmu ļoti gandarīta, jo īstenībā visu šos gadus apvienotā karaliste bija pret šādu pamatlēmumu. Īstenībā šobrīd situācija ir krasi mainījusies, tā ir pozitīvi mainījusies, tāpēc arī runāšu ļoti skaidri. Es domāju, ka varbūt ne tikai apvienotās karalistes, bet arī citi parlamenti teiks, nu jā, varbūt mēs kādu domu nepamanījām, uh, un varbūt tagad mainīsim savu viedokli. Līdz ar to es nevaru garantēt, ka līdz jūnijam vienosimies par šo instrumentu. Jā, mēs tīri procedurāli izmantosim komisijas tekstu, taču atkārtošu. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka komisijas tekstu tagad mm, metīsim izkastē. Nē, vienkārši vēlamies uzlabot, pastiprināt to, kas mums visiem ir svarīgs, gan dalību valstīm, gan komisijai. Izmantosim komisijas idejas. Na, nu, piemēram, komisijas piedāvātais priekšlikums par mutisku kopsavilkumu. Mans priekšlikums bija kompromiss ar padome. Un šeit komisija piedāvā ļoti skaidras garantijas. Ir runāts par īpašiem apstākļiem un par tiesībām pārsūdzēt šo aspektu, un šeit es varu piekrist komisiju. Kā teica Bosutila kungs, ka varbūt radīsies precedents, ja mēs izmantosim dalību valstu tekstu. Manuprāt, situācija ir ļoti īpaša, tā ir vienreizēja situācija. Sanāca tā, ka mums jārīkojas pragmatiski, vienkārši tāpēc, ka normatīvā bāze mainījies pa šo laiku. Ir šis pārējais periods, jo komisijai bija tieši sastāvkuma beigas. Un parasti ir tā, ka parlamentam ļoti patīk šis standarta variants, kad komisija nāk klajā ar likumdošanas iniciatīvu, un tad mēs sākam izskatīt. Es ļoti atvainojos, ka es pieminēju tik daudz konkrētus punktus, vai atvainojiet, nepieminēju vairākus punktus, tas, ko teica Vāsa kungs vai Papanopulu kungs. Es noteikti ņemšu vērā jūsu komentārus Man būs jāturpina diskusijas ar kolēģiem. Un tad varēšu nākt klajā ar priekšlikumiem, priekšlikumu, kas patiks visiem. Taču vēlos teikt, ka komisijas teksts nekādā gadījumā netiks ignorēts, un savā ziņojumā mēs noteikti pieminēsim to vismaz likumdošanas rezolūcijā. Un es domāju, ka komisijas teksts ļoti plašā mērā tiks iekļauts mūsu gala produktā. Bet tīri tehniski, procedurāli, kas ziņām, zināmā mērā nav tik svarīgi, bet te pašā laikā tas ir svarīgi, ņemot vērā to, kā tas ietekmēs nacionālos parlamentus un kā tas ietekmēs iespējas uh, izmantot opt-in variantu. Manuprāt, Mēs ļoti nožēlosim sarežģījumus, ja tagad mainīsim procedūru. Bet, protams, tagad katram no mums ir tiesības nākt klajā ar saviem groziem priekšlikumiem. Ja kādam šķiet, ka jūsu priekšlikums ir ļoti līdzīgs komisijas priekšlikumam, tā taču var gadīties, tad jā, vienkārši piedāvājiet konkrētu formulējumu no komisijas teksta. Un es, protams, labprāt izskatīšu šādus grozījumu priekšlikumus. Ceru, ka pavisam drīz varēsim atrisināt visus šos jautājumus diskusijās, un tad 7. aprīlī virzīsimies uz priekšu. Un, protams, es atbalstu, es piekrītu, es apzinos, kāda ir komisijas loma un kāda ir komisārs Redingas loma mūsu rīcība pamatiesību jomā būs ļoti izšķiroša, un Redingas kundze tieši to arī vēlas panākt. Lielas paldies Latvārdas kundzei! Mēs ļoti novērtējam to, ka jūs nācāt klājā ar šo ļoti saprātīgu priekšlikumu, tā ir jūsu pareiza pieeja. Mums ir vajadzīgas diskusijas, un šodien diskusijas bija garākas nekā bija iekļauts darba kārtībā, bet es pareizi saprotu ne jūs priekšlikumu. Šis jautājums tiks iekļauts darba kārtībā arī nākamajā Libe sanāksme. Libe sanāksme 7. aprīlī. Tas nozīmē, ka mums ir laiks šeit apkopot visas nostājas un, protams, ļoti aktīvi rīkosies referenti un ēnu referenti. Es skatos, ka komisijas pārstāvi gribētu runāt, bet tā kā mums nav daudz laika, lūdzu, lūdzu, piedalieties nākamais diskusijās, kas notiks nākamajā sanāksmē 7. aprīlī, jums nav iebilduma. Jūs nevarat piekrist? Jūs vēlaties atkal atsākt diskusiju tagad? Komisija. Priekšsēdētā, nē, nē, viss ir kārtība. Vienkārši man ir ļoti īsts komentārs. Es saprotu, ka jums nav daudz laika. Es vienkārši gribu pateikt, ka jautājums nav par to, ka ir jāizvēlās vai nu komisijas, vai nu dalību valstu teksts. Es saprotu, ka šobrīd situācija ļoti sarežģīta un ļoti novērtēja baronēs Latfordas pragmatisko pieeju, bet kā jau tika pateikts, ka mēs vēlamies izmantot komisijas priekšlikumu kā iedvesmas avotu, tad varbūt ņemot vērā ieguldīto darbu, galu galā varam nākt klajā ar konkrētu priekšlikumu, ar ziņojumu par abiem dokumentiem - gan dalību valstu, gan komisijas priekšlikumu. Daudzi teikuši, ka tagad ir jāatsāk diskusijas nacionālajos parlamentos, bet īstenībā šis arguments neiztur kritiku, jo pēc būtības mēs vienkārši pielāgojam iepriekšējo procedūru Lisabonas līguma kritērijiem. Un jautājums ir šāds, ka šeit dalībvalstu iniciatīvā tiek turpināta, un es nedomāju, ka iekļaujot šeit arī komisijas priekšlikumu, mēs kaut ko novilcināsim. Tāpēc arī mūsu lūgums būtu izskatīt abus tekstus un salīdzināt tos. Paldies! Nu jā, es skatos, ka, kom, ka jūs atsauc, atsaucāt atkal diskusijas. Un lūdzu, mūsu secinājums taču bija tik ļoti saprātīgs. Latvords kundze piedāvāja savu risinājumu, bet Latvords kundze, jūs vēlaties vēlreiz runāt, lūdzu, īsi. Mēs taču gal galā gribam turpināt izskatīt Latvords kundze. Es vēlos teikt, ka mans secinājums un komisijas secinājums atšķiras. Un es sapratu, ka komiteja saprot un piekrīt manam priekšlikumam, nevis komisijas priekšlikums priekšlikumam. Es, protams, ļoti cienu komisiju, bet, manuprāt, komisijai nav taisnības. Šeit nerunāju par to, ka mēs apvienosim abus tekstus. Nē, es runāju par to, ka mēs oficiāli, formāli turpināsim strādāt pie dalību valstu teksta, bet pēc būtības mēs ņemsim idejas no komisijas tekstā. Un es ceru, ka Visi saprata, ka tīri no procedūras viedokļa tas ir pareizi, jo savādāk, ja mēs apvienosim šos divus tekstus, es pat nezinu, ko nozīmē apvienot divus tekstus. Manuprāt, radīsies sarežģījumi dalību valstīs, un dažās dalību valstīs šī situācija var izvērsties ļoti nopietnu. Tāpēc komisijas priekšlikums, ko viņi tikko izteica, manuprāt, nav īsti prātīgs, un tāpēc arī lūdzu komiteju dariet, kā es teicu. Yes, it, have... Jā, jūs uh, nācāt uh, klajā ar priekšlikumu, ko atbalstīja uh, Lībe komitejas deputāti, tad mēs atbalstām to, ka šis punkts atkal tiks iekļauts 7. aprīļa mūsu komitejas darba kārtībā. Vai jūs tam piekrītat visi labi? Paldies un turpinām darbu. Pārējām pie 13. darba kārtības punkta. Tas ir priekšlikums padomas lēmumam, ar ko papildina Schengenas robežu kodekstu attiecībā uz jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā ar operatīvo sadarbību, kuru koordinē Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ārējām robežām. Lūdzu, klusumu. Tātad, lūdzu, mums jāizskata šīs darba kārtības punkts, un es aicinu ievērot klusumu visus tos, kas vēlas palikt sēžu zālē. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka šeit mums ir noteikts termiņš iepriekšējā Lībes sanāksmē 4. martā. Un es gribētu, mums ir jāpaziņo, vai mēs iebilstam pret šo pasākumu vai nē. Četru politisko grupu pārstāvi iebilstam paziņojuši, ka viņi iebilst pret šo uh, ierosinājumu, un referents Kašmana kungs 4. martā paziņoja, ka viņš ieteiktu neiebilst pret šo pagaidu pasākumu. Tādēļ mans ierosinājums būtu šāds. Vispirms mēs jautāsim Libe komitejas deputātiem, vai deputāti atbalsta vai neatbalsta referenta priekšlikumu. Otrām kārtām, ja referenta rekomendācija ieteikums netiek atbalstīts, uh, tad mums būs uh, balsojums par rezolūcijas projektu, kurā mūsu komiteja iesaka Eiropas parlamentam iebilst pret pagaidu pasākumu, skaidrojot mūsu iebildumu pamatojumu. Šis uh, dokuments ir izpil, izplatīts un uh, to ir sekretariāts sastādījis ņemot vērā iepriekš debatēs teikto visiem ir jāpatur prātā, ka šā, šī rezolūcija jānosūta plenāru sēdēji 24. 25. martā, lai to varētu pieņemt pirms parlamenta termiņā, kas ir noteikts 7. aprīlī 2000, kas ir 7. aprīlis 2010. gadā. Tagad vārds Kašman kungam referentam. Uh, Paldies, priekšsēdētā. Es vēlētos, lai mēs strādātu klusumā, jo tas tāpat kā šis pasākums, tāpat kā citi, ko mēs apspriežam mūsu komitejā, ir ļoti svarīgs, un mums jāizpieņem lēmumus balstoties uz faktu. Parlamenta pozīcija ir sarežģīta. Mums nenāk par labu šīs divas gadas ilgstošās debates padomē, un ir ļoti grūti šo situāciju atrisināt. Parlamenta juridiskais viedoklis vai atzinums Paldies! Man ir, uh, es prasījis visu manu cieņu, tā tad tiek atzīts, ka šie pasākumi pārsniedz Schengenas robežu kodeksa 12. panta 5. punkta prasības attiecībā uz operatīvo uh, sadarbību robežu uzraudzības saistībā. Un tādēļ juridiskais dienests uzskata, ka nedrīkstām to atbalstīt, jo ir pārsniegtas pilnvaras. Bet Cecīlijas Malmstromas viedoklis ir atšķirīgs, un tādēļ mums ir uh, būtībā divi juridiski atzinumi, kas ir atšķirīgi, un tagad mums ir jāpieņem lēmums. Tādēļ es vēlētos, lai mēs pieņemtu lēmumu neiebilst pret šiem pasākumiem, lai mēs uh, garantētu uh, Uh, juridiskās drošības gaisotni tiem pasākumiem, kas dalību valstīs ir pieņemta attiecībā ne tikai uz uzraudzību, bet arī uh, Uh, glābšanas pasākumiem un meklēšanas pasākumiem. Mēs nevēlētos, lai atkārtotos tas, kas notika pagājuši gadu, ka divas dalību valstis uh, vidusjūras dienvidu daļā atteicās glābt pasākumu, uh, at, atteicās glābt cilvēkus jūrā, jo viņi vē, nevēlējās tālāk nodarboties ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem saskaņā ar starptautiskām konvencijām un Eiropas Savienības tiesību aktiem eh, ir eh, jānodrošina eh, šo normu ievērošanu, kā to ir noteikusi Eiropas kopiena tiesa. Mūsu situācija ir sarežģīta. Mēs aicinām, lai parlaments pieņem šos pasākumus, un Plašets kundze vēl janvārī vērsās pie mūsu komitejas ar šādu aicinājumu. Šie pasākumi uh, ir uh, saistīti ar pienākumiem, kas dalību valstīm ir jāpild saskaņā ar starptautiskām konvencijām un ANO uh, jūras uh, kodeksu. Uh, šobrīd par to uh, ieviešanu neatbilst uh, un izpildu neatbilst Eiropas kopiena tiesa, bet pēc šā lēmuma tā būs atbildīga par šo jautājumu. Tātad ir pienākums veikt meklēšanas un glābšanas pasākumus. Un uh, tad dalību valstis nevarēs vairs izvairīties no šādiem pasākumiem. Bet šeit ir morāla dilēma. Vai mēs pasakam uh, padomēju un komisijai, ka šī juridiskā juridiskais pamats ir nepareizs un ir jāatsauc šis priekšlikums, un tad būs tā, ka mēs nesaņēmsim jaunu komisijas priekšlikumu, jo komisijas sastāvs ir mainījies, un komisijai būs tas, šis priekšlikums par jaunu jāsagatavo un jāizdiskutē. Un es nedomāju, ka mums izdosies uh, saņemt šādu priekšlikumu. Uh, ar padomus un parlamentu atbalstu, un es baidos, ka jau šovasar mēs varam saskarties ar līdzīgām problēmām. Šis ir ārkārtas gadījums. Neradī, neradīsim precedentu. Mums jāatceras, ka precedents rodas tikai tad, ja parlaments atzīst, ka tas ir precedents. Un tādēļ noliksim šo jautājumu pie malas. Mēs varam dot piekrišanu un paskaidrot, kādēļ mēs to dodam un paskaidrot arī, ka padomē un komisijai pēc iespējas ātrāk un steidzami ir jāpiedāvā šie pasākumi likumdošanas priekšlikuma veidā vai nu Schengens robežu kodeks ietveros vai Frontex un ir jāizvērtē visas juridiskās iespējas, kādas varētu būt nepieciešamas. Pārprāzējot barones Lutfordas teikto, tad tas bija tāds uh, mutisks kopsavilkums. Atvainojos, ka runāju tik ilgi. Mēs esam izdiskutējuši šo jautājumu manā politiskajā grupā, un man šķiet, ka man ir manas politiskās grupas atbalsts, un Mēs esam tiešām ļoti daudz domājuši par šo jautājumu un izvērtējuši, un mums tagad ir jāpieņem politisks lēmums, lai atrisinātu šo morālo dilemmu. Un ir arī tādi, kas uzskata, ka šādi pārtvēršanas pasākumi neļaus uh, nevienam pieprasīt patvērumu. Es neuzskatu, ka šo, šādus uh, pasākumus var izmantot tādā veidā, bet dažiem cilvēkiem ir šādas bažas. Līdz ar to es uh, beigšu savu uzstāšanos, un es nedomāju, ka man vēl vajadzētu šeit uh, jautājumus uh, izdiskutēt, un es atstāju šo lēmumu mūsu komitejas ziņā. Visi šeit uh, Eh, paustie viedokļi, kas izskanēs balsojumā, ir vienlīdz svarīgi un vienlīdz balstās uz principiem. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad dosim vārdu īsi arī prezidentūras un komisijas pārstāvjiem. Gracias, señor presidente. E... Paldies, priekšsēdētāji. Jau trešo reizi mēs šajā komitejā runājam par lēmumu, kur padomu pieņēma un iesniedz parlamentām pirms aptuveni diviem mēnešiem. Es domāju, ka visi šo dosie jau lieliski pārzina, bet es gribētu tomēr paskaidrot, kāpēc padomu ir izvēlēsies izmantot šo juridisko bāzi no mūsu viedokļa robežu kodeksā e, skaidri tiek nošķirti pasākumi, kas attiecas uz robežu uzraudzību, kas ir parādi, norādīti 18. kodeksa pantā, un kas attiecas uz uzraudzību starp robežu punktiem, šajā gadījumā atklātajā jūrā, un pasākumi, kas attiecas uz e, robežu pārbaudi robežu punktos tās ir atšķirīgas darbības, kas atbilst atšķirīgiem mērķiem, un kodeksā ir regulētas atsevišķ, eh, atšķirīgā veidā. Es gribētu atgādināt, ka kodeks tika pieņemts koplēmumu kārtībā starp parlamentu padomi, eh, jo šī procedūra jau tika piemērot, kad mēs to uzsākām. Un 12. Uh, punktā kodeksā ir norādīti principi un ir norādīti, ka var tikt pieņemti papildu pasākumu un papildu uh, normas komitoloģijas uh, procedūras ietvaros. Uh, tādējādi uh, mūsuprāt juridiskais pamats ir pareizs un pamatots. Es gribēju jums arī atgādināt to, ka no mūsu viedokļa Jautājums, kas šobrīd tiek apspriests, ir tehniski ļoti sarežģīts, un tāpēc tā sakarā ir bijušas daudzas diskusijas ar ekspertiem, arī bijušas iepriekšējas diskusijas eh, komisijā. Ļoti grūti bija nonākt līdz nolīgumam, taču pirmo reizi šie e, jautājumi tiek regulēti kopienas ietvaros. Un es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka ja šobrīd e, Eh, parādās kāda problēmā, kāda eh, Frontex jūras eh, operācija ietvaros, tādā gadījumā jānorāda, ka nav kopienas tiesību un ja lēmums tiek pieņemts, tad jau mums ir Eiropas Savienības struktūra un kā jebkvienas problēmu gadījumā, tad var eh, sniegt kopienas atbildi, ja tāda netiek sniegta, tad uzsākt pārkāpumu procedūru. Un Frontex eh, aģentūras eh, direktors regulāri apmeklē jūsu komiteju komiteju, tāpat arī regulāri uzstājas padome un arī sniedz skaidrojums, kāpēc katra problēma ir radusies. Vai netiek pie, piemērots lēmums, vai netiek piemērots attiecīgais viens un tas pats Eiropas Savienības eh, normatīvais akts. Un Ja šobrīd šo jautājumu jūs uzdosit eh, Frontex direktoram, tad pašreizie atbild būs tā, ka uz šo brīdi nav eh, er, attiecīga Eiropas Savienības likumdošanas akta, un tāpēc es domāju, ka ar šo, ar šo eh, normatīvo aktu mēs varētu Eh, nonākt tomēr pie pozitīva risinājuma, lai gan es pieļauju, ka to varētu noraidīt vai kavēt, vai varētu būt kādas domstarpības starp institūcijām, bet lai gan tā nebūtu tā pirmā reize, ka tā tas notika, jo tā ir bijis pagātnē un tā būs nākotnē, bet eh, galu galā mēs varam nonākt pie kompromisa. Taču es gribētu no praktiskā viedokļa sacīt to, ka eh, kompromiss šajā gadījumā nebūs ne ātrs, ne viegls vēl jau vairāk tāpēc, ka likumdošanas procesā ir e, katras institūcijas iekšējā kārtība, gan padomē, gan parlamentā, gan e, komisijā, kas prasa laiku. E, tāpat arī es nedomāju, ka būs viegli pie šī nolīguma un pie vienošanās nonākt, jo E, padomē nebija vienprātības, lai pieņemtu šo lēmumu. Un ja mēs atkal atgriežamies pie, te, e, pie temata skatīšanas ministru e, padomē, tad komisija mēs nezinām, vai prezentēs to pašu tekstu vai kādu jaunu tekstu, tomēr ministri atkal to apspriedīs un pēc E, pēc, visām, e, pēc visas likumdošanas procesa, e, mēs nezinām, kur mēs tālāk virzīsimies, un tāpēc gribu uzsvērt vēlreiz, kā pie vienošanās nonākt nebūs viegli. Tomēr lēmums ir noderīgs. Taču šie, šajā sakarā nevar, nevajadzētu sagaidīt kādu brīnumu, nu, viņu vai brīnumu risinājumu, kas varētu atrisināt visas problēmas. Un mēs tomēr domājam, ka Eh, ja šiem regulējums tiks pieņemts, tas būs noderīgs un varēs darboties. Tomēr ir jānorāda vairāk piesardzības pasākumu, piemēram, eh, padomes eh, deklarācija, kurā tiek lūgts Frontex informēt, kā šis lēmums tiek piemēro, īstenots, un arī ziņot par visām nopietnajām un smagajām problēmām ieviešanas un īstenošanas laikā. Tāpēc Tad, kad eh, Frontex direktors sniedz informāciju šeit, padomē, eh, šeit parlamentā vai padomē, tad ir jāuzdod jautājumi, kādi pasākumi ir veicami, un es atkārtoju vēlreiz, ka tas nav brīnuma risinājums, taču mēs domājam, ka Frontex jūras operācijas tiks īstenotas labāk, ja šis lēmums tiks pieņemts, nekā tad, ja tas netiks pieņemts. The... Paldies, un tālāk um, komisijas pārstāsts, taču vispirms es gribētu norādīt Lībe komitejas deputātiem, jo mums ir balsojums, no? un vai visiem ir eh, kartīslīde? Then the representative of the commission. Un tagad vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Balstoties uz komisāras Malstromis sūtīto vēstuli komitejai, es varu teikt šādus aspektus. Vispirms runājot par juridisko aspektu, komisija ir pārliecināta, ka tiesiskais pamats un oficiālais instruments ir izvēlēts pareizi. Padome diezgan nopietni diskutēja par juridiskiem aspektiem, bet mērķis bija, bet viņu viedoklis bija mazliet savādāks. Viņa teica, ka šeit apvienotā, ka šeit Eiropas Savienībai vispār nav kompetences. Tādi jautājumi kā migrantu meklēšana un glābšana, ja mēs runājam par migrantiem, kas dodas uz Eiropu, komisija uzskata, ka ir diezgan žēl, ka šajā dokumentā mēs lielākoties runājam par juridiskajiem aspektiem, nevis par politisko aspektu, par to, ka Eiropas Savienība ir jāizveido noteikumus attiecībā uz migrantu plūsmas kontroli. Un varu teikt, ka šeit vienīgā institūcija, kas var izsināt juridiskos jautājumus, ir Eiropas tiesa. Pēc būtības tikai tie, tiesa varēs pateikt, vai uh, tiesība, tiesiskais pamats ir izvēlēts pareizi vai nepareizi. Pēc būtības referents jau ir teicis, ka attiecībā uz meklēšanu un glābšanu šeit ir viens svarīgs aspekts. Jautājums. Princips par sūtīšanu atpakaļ uzreiz, tad es varu teikt, ka saskaņā ar Schengenas kodeksu jau tagad atklātā jūrā tiek izmantot šis princips, taču interpretācija tiek apstrīdēta un ir vairākas dalībvalsts un organizācijas, kas uzskata, ka šo noraidīšanas principu nevar atbalstīt. Manuprāt, ir jābūt noteikumiem, lai nebūtu vairs nekādu pārpratumu, lai visi saprastu, ka princips ir izmantojams un lai būtu skaidrs norādes uz to, kā praktiski šo principu izmantot. Runājot par Frontex regulu, jūs zināt, ka pirms pāris nedēļām komisija nāca klājā ar priekšlikumu par Frontex regulas pārskatīšanu, un es varu teikt, ka es no savas puses darīšu visu, kas ir vajadzīgs, tā lai pamattiesību aspekts tiktu iekļauts un stiprināts arī Frontex darbībā. Taču ir viena svarīga nianse. Frontex regula norāda uz to, kā Frontex darbojas un ar kādām pilnvarām un, ar, un kādu atbildību. Šeit savukārt ir savādāk. Šeit ir gan starptautisko, gan Eiropas Savienības tiesību normas, un ir nepieciešams nodrošināt instrumentu interpretāciju tā, lai būtu praktisk, praktisks pielietojums. Tāpēc teikšu, abi instrumenti ir jāizmanto paralēli un bez savstarpējām nesaskaņām. Sākot ar 2010. gadu, kā tika pateikts, Es nezinu, vai Frontex uzsāks uh, savas operācijas pie dienvidu robežām. Un šeit ir uh, gan tādi jautājumi kā atsevišķa migrantu aizsardzība. Mēs zinām, ka migranti lielākoties dodas uz Eiropu ļoti traģiskos apstākļos, un viņu tiesības ir jāaizsargā. Protams, nākamais aspekts, vai dalība valstis 2010. gadā gribēs piedalīties dalība valsts uh, Frontex operācijas vairākas dalībvalstis teica, ka šāda veida lēmums ir nosacījums tam, vai viņi piekritīs vai nepiekritīs piedalīties Frontex operācijās. Tāpēc lēmuma trūkums ne tikai mazinās iespējas aizsargāt pamatiesības, bet mazinās arī Eiropas Savienības iespējas aizsargāt savu jūras robežu. Tas nozīmē, ka mana komisāra vārdā es arī varu pateikt, ka tāds variants, kad noteikumu joprojām nav, šāds variants netiks uzskatīts par atbilstošu komisijas politiskajam, uh, politiskajam pilnvaram. Līdz ar to komis, komiteja lūdzu nenoraidiet šo lēmumu projektu. Lielas paldies! Un tagad sākam diskutēt. Lūdzu, Žanīna Hanisa Plašerda. Paldies, priekšsēdētāji. Ko es varu teikt? Jo vairāk mēs runājam par to, jo vairāk mēs spriežam par operācijām 2010. gadā, jo lielākā mērā man šķiet, ka mēs runājam par kaut ko ļoti nepareizi. Pagātnē ir notikušas vairākas operācijas, un tur dalība valstis neizteica vēlmi atteikties no operācijām. Manuprāt, šeit nedrīkst pieiet emocionāli. Vadlīnijas ir vajadzīgas, šeit es varu piekrist referentam, bet te pašā laikā atcerēsimies, kāda ir realitāte. Šīs vadlīnijas gal galā nav obligātas. Tāpēc arī jautājums vai to, vai mēs pieprasīsim atbildību no dalību valstīm, es nezinu, vai varēsim, jo gal galā dokuments nav saistošs. Runājot par vadlīnijas saturu, šeit es varu piekrist, ka vadlīnijas ir vajadzīgas, tas vairāk kārt jau ir pateikts. Un te paša vienīgais, ko es apšābu šobrīd, ir šo vadlīniju saistošais, respektīvi nesaistošais raksturs. Nepieciešams izsekot procedūrai, kas līdz šim tika piemērota. Mēs nevaram vienkārši atmest ar roku ļoti skaidram padomam, kas nāk no juridiskā dienesta. Manuprāt, ir jābūt pragmatiskiem varbūt padomas, komisijas un parlamenta juridiskie dienesti varētu sanākt kopā un nākt klajā ar vienu atzinumu. Manuprāt, padome nemaz nav izstrādājusi oficiālu atzinumu. Tāpēc varbūt būtu ļoti prātīgi pieprasīt juridisko atzinumu un iekļaut to arī Frontex regulai. Kāpēc mēs to visu daram vispār? Ja mēs piekritīsim tagad, vienosimies, kas, kāds būs nākamais solis. Mana politiskā grupa neplāno apstiprināt to, kas ir iekļauts šobrīd dokumentā. Manā grupā notika ļoti dzīvīgas debates, kad mēs gatavojamies balsojumam plenāru sēdē. Mēs saprotam, ka nav nemaz tik viegli šo jautājumu risināt it īpaši tad, kad tiek piesaukti emocionālie aspekti. Tāpēc es domāju, būtu nepareizi padomē ļaut būt pārāk emocionālai. Paldies, lūdzu, Romēva kungs. Sí, muchas gracias. Um... Paldies. Es ļoti labi saprotu iemeslus uh, un atbalstu tās bažas morālo aspektu dēļ, kuras kolēģis Kašmans uh, pieminēja. Es domāju, ka šis ir e, grūts lēmums. Mēs to apspriedām arī manā grupā, un tas ir lēmums, kura sakarā mēs konfrontējamies ar politiskām, morālām un juridiskām debatēm. Bet tāpat ir nepieciešams un tas ir mūsu viedoklis, lai mums vismaz būtu kāda skaidra apziņa par citām debatēm, kas ir ar līdzīgu raksturu. Un šajā sakarā es domāju, ka pirmkārt um, būtiski ir ņemt vērā juridisko atzinumu, šeit mēs visi piekrītam, ka katrā gadījumā politiskais lēmums E, tam ir jāņem vērā juridiskais atzinums, un mēs uzskatām, ka, ja, ats, ja atsevišķos tematos šis juridiskais atzinums ir bijis būtisks, lai noteiktu līniju, noteikti kādas ir kompetences e, parlamentam konkrētā tematā, konkrētā jomā, tad pārkāpt šo līniju var mūs novest tādā situācijā, kurā mēs esam e, ļoti trausli ar ļoti vāju pozīciju līdzīgās debatēs, un kolēģis Kašmanis jau atsaucās uz to, ka mums nevajadzētu veidot precedentu šeit, eh, un problēma ir ar to, ka eh, tas neatkarīgi no mūsu sacītā kļūs par precedentu, jo precedenta eh, jēdziens jau būs izveidots neatkarīgi no tā, vai mēs gribētu vai sacītu, ka tas nav precedents. Un tāpēc es gribu norādīt savu viedokļu atšķirību no komisijas. Precedents ir politika. Šeit Eh, ir eh, pasākums ir politisks. Tas ietilpst politikā un lielai daļai no mums tas ir ļoti svarīgs. Bet eh, papildus tam, ja mēs skatām jautājumu pēc būtības, ir cits aspekts, un to jau arī tikko pieminēja Janīna. Tas ir jautājums Eh, par saistošo normatīvu raksturu. Iespējams, ka mums būtu eh, atšķirīgas debates, ja šis normatīvs būtu saistošs. Es nezinu, bet tā tas nav. Un tāpēc šajā uh, sakarā mūsu grupā rodas jautājums ir, kurš tad, rea kas reāli mainīsies praksē? Runājot par konkrētām darbībām, teiksim, attiecīgajās zonās, reģionos, apgabalos, ja šis normatīvs tiek pieņemts, tad, ka tas ir atkarīgs no dalību valstu grības to īstenot. Un šo gribu šodien nosaka dažādi aspekti, kas jau pieprasa konkrētu rīcību šajā sakarā. Un tāpēc mums ir ļoti liela šaubas par Eh, norma, par to, vai normatīvu pieņemšana šobrīd mainīs esošās prakses, kas sevi jau ir apliecinājušas, kas, kas vai nu netiek īstenotas, vai nav pietiekošas gribas to īstenot. Un trešais elements, kas manuprāt ir svarīgs pietiekami, ir tāds, ka diskusija, kāda mums ir par eh, Frontex regulu E, ir tāda, ka mēs gribam visu izdarīt labi, un tāpēc vēl lieku reizi e, mani bažas rada šī e, šantāža Eiropas parlamentam, lai pateikt, ja tagad jūs no, no, nobalsosit pret, jūs nobloķēsiet pilnīgi visu. Un, ja es pareizi sapratu, tad mēs apspriežam šo tēmatu jau kopš 2006. gada. Tas ir pietiekami ilgs laiks. Un tādējādi nebija iespējams attiecīgā laikā ieviest normatīvus kādus vēlējumus. Kāpēc mēs vienmēr strādājam eh, ar kavēšanos un pret pulksteni, un parlamentam ir jārisina jautājums. Es domāju, ka par šo jautājumu mums vajadzētu pārdomāt un noteikt pamatu, lai šīs debates neatkārtojas katru reizi, kad mums situācija ir morāli sarežģīta tāda, kāda ir šī, un lai būtu pamats uh, E, pasākumiem un procedūrām, kas būtu viskorektākās. Tāpēc es gribu uzstāt nevisai entuziastiski no šī viedokļa, nerunājot par saturu, bet par atbildību, ka mēs esam apņēmušies noraidīt e, priekšlikumu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, izteikšos īsi. Man ir jāpieņem pozīcija un jāskaidro situācija, jo, kā jūs zināt, esmu ļoti daudz strādājis pie Frontex jautājumiem un iesākumā balsošu ar savu grupu, tā kā balso grupa, un viennozīmīgi atbalstu parlamentu juridisko ziņojumu. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka ļoti rūpīgi izlasīju 12. pantu um, ārēju robežu kodeksā un 5 apakšpunktus. Ļoti rūpīgi izlasīju eh, komisāres eh, Malstrēnas sacīto un ļoti rūpīgi parlamentu juridisku eh, ziņojumu. Un tāpat arī pamat informāciju par būtiskiem jautājumiem, uz kuriem es gribu vērst uzmanību. Pirmkārt kompet... Eh, Front, robežu kodeksa 12.12.4, 12.5 ir norādīti lielākie eh, konflikti, kas ir, kurus iespējams risināt komitoloģijas ietvaros. Taču es eh, pilnīgi noteikti pieņemšu pozīciju kopā ar savu grupu par labu juridiskiem ziņojumam un e, komisāre ir nonākusi terminoloģiskās pretrunās, kad no vienas puses mēs runājam par um, ekskluzīvi tehnisku e, raksturu pasākumiem, un no otras puses apstiprina to, ka jautājums ir ar politisku un praktisku nozīmi. Un e, Eh, tas eh, ir pretrunā ar veselo saprātu. Un eh, ot, no otras puses es augsti vērtēju Spānijas prezidentūras uzstāšanos, norādot saprāta punktu un norādot to, ka situācija ir uh, E, nav pilnīgi atrisināta, un kā sacīja kolēģis Romēvam, un es atbalstu viņu, mēs e, šeit nesaskaramies e, pēc, ne ar tīri jautājumu pēc būtības, ne definējošu jautājumu, ne saistošu jautājumu. Tāpēc es gribētu priekšstādātāju neizplūstot cīkumos, pamatot savu pozīciju un sacīt Maiklam Kašvanam, ka es saprotu pilnībā viņa iemeslus un nožēloju šajā gadījumā, ka nevaru, nevarēšu viņu atbalstīt. Ļoti žēl, Maikl, bet tā tas ir. Tavāres kungs, lūdzu. Eh, obrigado, senhor presidente. Bem, ok, já todos percebemos que há um dilema. Eh, há um dilema. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mums šeit ir dilemmas eh, gan politiskā grupā, gan personiskas dilemmas un, un daudzi kolēģi jau teica to un politiskā grupā diskusijas bija grūtas arī manā grupā. Uh, Bet ir uh, viena lieta skaidra, kur nav dilemmas. Mēs visi piekrītam pēc būtības, pēc satura par to, ka ir nepieciešams, uh, lai Frontex pilnvaras garantētu arī glābšanas darbu veikšanu starptautiskos ūdeņos. Un Pretējā gadījumā iznāk tā kā solis tiek spērts atpakaļ mūsu civilizācijā. Glābšanas darba veikšana ir jūrā, ir sena tradīcija, tas ir starptautiskos dokumentos noteikts, un tādēļ mums būtu jādara viss, lai pēc iespējas ātrāk papildinātu Frontex uh, Frontex pilnvaras vai nu papildinot šo kodeksu, kā tas tiek ieteikts, vai, vai kā citādi. Tā kā, mm, bet šī balsojums būs atšķirīgs pat vienas grupas ietvaros, bet visi esam viensprāts, ka parlamentam pēc iespējas ātrāk jāvirzās uz priekšu, lai pārskatītu, papildinātu pilnvaras, un es eh, gribu teikt, ka pats balsošu, kā to aicina Kašman kungs, kaut uh, es arī atzīšu, ka es atbalstu šo šo priekšlikumu pēc būtības, bet es saprotu arī parlamenta prerogatīvas un sapratīšu arī tos kolēģis, kuri balsos pret, lai aizstarga, aizstāvētu parlamenta pilnvaras. Bet pēc tam mēs varam virzīties arī uz priekšu, un man šķiet, ka neviens šeit vēl nav teicis, ka ka būtu kaut kādas milzīgas pretrunas un kaut kādas neskaidrības. Uh, Un vienīgais ir, ko mēs uzskatām, ka šis priekšlikums nav pietiekami saistīts. Es domāju, ka mums varbūt vajadzētu kopā ar padomi un komisiju virzīties tālāk uz priekšu. Ja mums te tagad ir jāsaskaras ar emocionālu šantāžu, mēs varētu tāpat rīkoties arī attiecībā uz citām institūcijām un dalību valstīm un prasīt, lai tiktu iekļauts vēl plašāks pilnvars Frontexam pielikumā, un mēs varbūt varam pārmest citiem teikt, ka netiek darīts tas, ko mēs vēlamies panākt, varam rādīt uz citiem un teikt ar pirkstu jūs neprasījāt plašāks pilnvars Frontexam, bet tai pašā laikā mums ir jārīkojas ātri, lai šīs uh, vadlīnijas stātos spēkā. Uh, un lai mēs beidzot uh, pārvarētu šo soli atpakaļ, uh, kas nedara godu mūsu kontinentam. Busutilkungs. Eh, mums vēl ir eh, paredzēta balsojuma, tad runājiet lūdzu īsti. Jā, priekšsēdētāji kungs, mē, mūs aicina šeit atbalstīt pasākumu, lai gan juridiskais dienests ir skaidri pateicis, ka komisija ir pārsniegusi savas pilnvaras. To juridiskais dienests mums ir paziņojis nevis vienreiz, bet divreiz. Ja mēs atbalstām šādus noteikumus šodien, tad mēs atbalstīsim tādu gadījumu, kad komisija ir pārsniegusi savas pilnvaras, un tas nav pozitīvs signāls. Bet pēc otras puses daudz kas jau ir teikts no tā, kas bija jāsaka, un vēl es tikai gribētu piebilst vienu lietu. Es ļoti nožēloju, ka šis uh, tika paziņots, ka bez šiem noteikumiem dažas dalību valstis apdraud cilvēku dzīvības. Es domāju, ka šāda attieksme ir apvainojoša un augstprātīga, it īpaši tādām dienvidu dalību valstīm kā Spānija, Itālija, Grieķija un Malta kas jau pēdējo gadu laikā pašas nodarbojas ar cilvēku glābšanu jūrā tad iznāk tā, ka it kā bez šādu pieņa, noteikumu pieņemšanas cilvēki ies bojā jūrā, un es domāju, ka tāda attieksme ir apvainojoša pret dienvidu dalību valstīm. Paldies! Vai komisija vēlas arī kaut ko komentēt? Lūdzu, jūs rīcībā divas minūtes, un pēc tam vārds atkal referentam. Paldies priekšsēdāji tikai divi punkti, ko es gribētu paskaidrot. Pirmkārt par lēmuma principiem, par aizliegumu nosūtīt atpakaļ tūlīt uh, bēgļus. Tas, šīs noteikums ir saistošs arī saskaņā ar Eiropas kopienu tiesas lēmumiem. Otrakārtām, komisijas juridiskā dienesta pārstāvi ir gatavi tikties ar parlamentu juridisko dienestu un arī ar padomus juridisko dienestu, lai izdiskutētu visus juridiskos aspektus. Paldies! Paldies! Tagad Kašman kungs, vārds jums. Krušķētis kungs. Sekundi. Solamente per dire all'onorevole Buzel che noi ci sentiamo. Es vēlējos eh, izteikt komentāru Busutilkungam par to, kas notiek Itālijā, Grieķijā un Maltā. Tas eh, patiesībā mūs aizskar, tas mums nepalīdz un ir vienošanās ar Lībiju noslēgta un līdz ar to notiek absolūta cilvēku tiesību pārkāpšana. Paldies tagad Kašman kungs. Es nezinu, kā šis jautājums ir uzdots, bet es gribētu uh, vērsties pie koordinatoriem. Es nezinu, kāds ir šis balsošanas saraksts, jo manā rīcībā tāda nav. Varbūt ir norādījumi atbilstoši valstīm, bet Es aicinu komiteju balstot par, neiebilst pret šiem pasākumiem. Tā kā, ja cilvēki nevēlas iebilst pret šo pasākumu, tad viņiem ir jābalso par, un ja viņi vēlas iebilst, tad ir jābalso pret. Es gribu teikt, ka neviens negrib apvainot dienvidu dalību valstis. Es runāju par konkrētu gadījumu, kad divas dalību valstis 24 stundu laikā neiesaistījās glābšanas darbos, un tas bija tiešām uh, nožēlojams uh, skats, un es nevēlētos, lai mēs vēl kādreiz kaut ko tādu piedzīvotu. Un katrs es uh, gribu apliecināt vēlreiz savu dziļāko cieņu visiem mūsu deputātiem un dalību valstīm. Un tagad aicinu balsot. Priekšsēdētājs, tagad balsojam par referenta priekšlikumu. Lūdzu, paceliet rokas visi tie, kas atbalsta referenta priekšlikumu. Lūdzu, tie, kas atbalsta, celiet rokas. Tagad kas ir pret referenta priekšlikumu? I. Now, 25. 25, so... Tātad referenta priekšlikums ir noraidīts līdz ar to. Tagad mums ir otrs balsojums par rezolūcijas projektu, kura ieteic plenārsēdē noraidīt šos pasākumus, kas atbalsta šo rezolūciju. Un tagad kas? ir pret šo rezolūcijas projektu. Tātad lēmums ir pieņemts un uh, rezolūcijas priekšlikums ir pieņemts un nosūtīts plenārsēdē. Vai Kašman kungs vēlas vēl kaut ko teikt noslēgumā? Paldies priekšsēdētāji, ņemot vērā to, ka balsojums bija pretējs manam ieteikumam, tad līdz ar to es atkāpjos no referenta amata un lai pārējie pasākumi tiktu veikti komitejas vārdā un lai ar to nodarbojas komitejas priekšsēdētājs. Paldies! Komitejas priekšsēdētājs rūpēsies par to, ko, eh, lai komitejas lēmumu tiktu izpildīti. Kolēģis, por favor. Dārgie kolēģi. Por favor. Tenemos aún un Mums ir vēl viens svarīgs darba kārtības punkts, kas ir 15. 15. darba kārtības punkts saistībā ar un eh, sapludinot ar 14. punktu. Un mēs apspriedīsim nākotni eh, tiesiskai sadarbībai, krimināltiesiskai sadarbībai un Eirojust nākotnē pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un eh, Lībe komitejā mēs uzņemam eh, šodien divas amatpersonas, kuras mums sniegs prezentācijas. Un pēc tam būs eh, diskusiju kārta komitejas locekļiem. Vispirms mēs sveiksim uh, Eiropas Savienības rotējošās prezidentūras pārstāvi, e, justīcijas sekretāru Juanu Karlosu Kampo, kurš mums sniegs prezentāciju par savu viedokli attiecībā uz e, ievērojamo impulsu e, krimināla tiesiskai sadarbībai sniedz Lisabonas līguma stāšanās spēkā un it īpaši sniegs viedokli attiecībā uz perspektīvām pēc tam, kad eh, ir 86. pantā norādītais stājas spēkā attiecībā uz Eiropas eh, eh, prokuratūras izveidi, lai aizstāvētu Eiropas Savienības finansiālās intereses un lai varētu mudināt eh, kriminālu vajāšanu smagu pārrobežu pārkāpumu gadījumos. Un arī mēs sveicam jauno Eirojust eh, amatpersonu Ālēdu Viljamsu. Sveicam jūs mūsu vidu. Eirojust ir struktūra, kura Eiropas Savienībā veicina un mudina uz sadarbību starp e, tiesu sistēmām un e, sadarbību starp e, krimināla vajāšanas aģentūrām. E, saistībā ar organizēto pārobežu noziedzību. Vispirms mēs uztra, uzklausīsim e, Spānijas e, tieslietu valsts sekretāru un pēc tam jauno eiro just priekšsēdētāju, un pēc tam būs debates mūsu komitejā. Valsts sekretāra kungs, esiet sveicināts mūsu vidū. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms es gribētu paust jums savu gandarījumu par iespēju stāties šajā komitejā ar nolūku prezentēt pašreizējās pusgadu prezidentūras idejas Eiropas Savienībā saistībā ar Eh, krimināltiesiskās sadarbības nākotni un eiro just nākotni pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tāpat arī savu gandarījumu uzstāties Libe komitejā, eh, kas, manuprāt, iemieso atjaunotās Eiropas Savienības garu. Spānijas prezidentūra piešķir ļoti lielu nozīmes eh, ciešai sadarbībai ar Eiropas parlamentu, un attiecīgi mēs vēlamies pateikties šīs parlamentārās komitejas priekšsēdētāja Lopes Agilāra eh, uzaicinājumu un par iespēju izteikties jūsu komitejas priekšā. Paldies, Juan, par uh, uzaicinājumu. Stājoties pie kā Lisabonas līgumam 1. decembrī 2009. gadā, tika uh, piešķirts jauns impulss Eiropas eh, veid, celtniecībai. Un tāpat arī eh, notika zināmas izmaiņas eh, trešā pilāra ietvaros. Institucionālā ziņā tika stiprināta ievērojami, es domāju, tās ir ļoti labas ziņas Eiropas parlamenta kompetences, kā arī Nacionālo parlamentu kompetences attiecībā uz subsidiaritātes kontroli. Tīri funkcionējošā ziņā mūsu rīcībā ir jauni spēcīgi rīki, kas palielina Eiropas Savienības kapacitātes eh, tiesiskuma eh, brīvību un drošības jomā, kas eh, palīdz labāk cīnīties pret noziedzību, likuma pārkāpumiem un organizēto noziedzību. Stājoties spēkā Lisabonas līgumam saistībā ar e, drošuma, brīvības un e, tiesiskuma telpu un krimināla tiesisko sadarbību, es gribētu atsaukties uz ļoti būtisku elementu šajā ziņā, kas ir Eirojust, un e, gribētu runāt par šīs aģentūras darbības nākotni. Kā jūs zināt, saskaņā ar darbības līgumu pantu 4.2 brīvības, e, tiesiskuma drošības telpa ir kopējā kompetence, kas ir norādīts e, piektajā sad, e, no, virsrakstā šajā līgumā. Un es gribētu ar to norādīt, ka krietni tika komunitarizēta šī joma un no institucionālas perspektīvas. E, saskaņā ar līgumu e, Eiropa padome nosaka galvenās vadlīnijas e, tiesiskuma, tiesiskuma brīvību un. Corresponde velar, en virtud del 69, porque se respete el principio de un drošības jomā. Un mēs veidojam darbu saskaņā ar Stokholmas programmu. Un e, šeit mēs ņemam at, atkal atsaucamies uz e, e, funkcionēšanas līgumu. Kā arī var iesniegt priekšlikumu, ja ja tiek, ja tiek iesniegti priekšlikumi nu vismaz no vienas ceturdaļas pārstāvjiem. Tiek, tādējādi tiek pieprasīts dialogs, respekts un lojāla sadarbība starp komisiju un starp dalību valstīm. Tāpat arī tiek izveidotas jaunas juridiskās bāzes, kas dot iespēju veidot autentisku brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Un es eh, gribētu pieminēt eh, tagad sīkāk atsevišķus punktus. Konkrēti runājot par krimināltiesisko sadarbību, es gribu pasvītrot uh, līguma 82. pantu, kur tiek, uh, pa, kas krietni vien pārsniec 31. Eiropas Savienības uh, līguma panta darbību, norādot Eh, ka ir nepieciešams strādāt pie eh, tiesnešu un eh, personāla izglītošanas, uz sadarbību, procesuālo garantiju, pierādījumu vākšanas ziņā un citiem elementiem, kas ir saistīti ar kriminālu procesu. Un vienmēr šie pasākumi notiek koplēmuma sakarā. Tāpat arī ir jaunas juridiskās bāzes attiecībās krimināltiesisko sadarbību. Mēs Eh, varam nodrošināt labāku sadarbību. Un ar direktīvu palīdzību tiek pieņemti minimālie standarti, kas ir attiecināmi uz likuma pārkāpumiem un sankcijām. Kā jūs zināt, jau tas bija iespējams terorisma, eh, cīņas pret terorismu gadījumā, cīņas pret eh, organizēto noziedzību, narkotiku kontrabandas gadījumā, tad šobrīd mēs varam attiecināt šos minimālos standartus attiecībā uz cilvēktiesniecību E, un sieviešu un bērnu seksuālu izmantošanu, kapitāla e, atmazgāšanu, e, maks, maksāšanas līdzekļu viltošanas gadījumos un citu likuma pārkāpumu gadījumos. Un padome ar kvalificētu vairākumu vai vienbalsīgumu var pieņemt direktīvas kas pārēdz likumdošanas nosacījumus, piemērot 83. panta otro punktu. Tāpat arī es nevaru nepieminēt to, ka mūsu kopīgā cīņā pret likuma pārkāpumiem mums ir nepieciešams harmonizēt minimālos standartus tiesībām un garantijām, kas, attieci, kas ir attiecināmi uz kriminālu procesiem. Dāmas un kungi, vēsturē mēs es, e, esam varējuši e, norādīt to, ka krimināla procesa nodrošināšana ir neizbēgama, un tas ir jānodrošina ņemot vērā e, ņemot vērā noteiktos nosacījumus. Runājot par procesuālām garantijām, E, pirmkārt, ir jāiz... jānodrošina e, procesuālās garantijas mūsu institūcijās. Atvainojiet, ja es varbūt rotāju grūti saprotamā e, juridiskā valodā. Mūsu mērķis ir stingriem soļiem doties šajā virzienā un apzināties, kas kurā konkrētajā gadījumā ir visbūtiskākais. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim virzieties uz priekšu kvalitatīvā veidā. Un, e, kā jūs atcerēsieties, e, papildus e, proporcionālām garantijām, kad mēs runājam par sadarbību krimināltiesiskajā jomā, mums ir jādomā galvenokārt par upuriem. Un mēs esam ļoti daudz runājuši par likumu pārkāpējiem, par izdošanu, par sodu izciešanu tajā valstī, kur tie tiek nosiecāti, bet praktiski nekad nav ticis runāts par upuru pozīciju, kas ļoti ilgu laiku tiek uzskatītas kā e, tikai pierādījums krimināla procesā. Un pēc likumdošanas iniciatīvas, kas ir paredzēta um, līgumā, Mēs eh, esam uzņēmušies iniciatīvu, kas ir virzīta uz upura aizsardzību, sagatavojot Eiropas aizsardzības orderi, lai mēs varētu atvērt eh, krimināla tiesiskās sadarbības telpu, kur centrā ir upura aizsardzība. Un šis orders eh, sniegs atbalstu upuriem, kas ir dzimumu vai uh, Eh, domi, eh, ģimenes vārdarbības eh, upuri. Un es gribētu parunāt tagad par dažiem jautājumiem, kas attiec uz Eirojustu. Ar Lisabonas līgumu mēs varēsim pieņemt lēmums saskaņā ar Lisabonas līgumu 85. pānta otro punktu. Un es tagad gribētu sacīt to, ka Eh, eh, eh, Aldens Viljams runās par ļoti būtiskiem eiro just aspektiem. Un 2002. gada lēmums, ar kur tika izveidots eiro just cīņai pret smagiem likuma pārkāpumiem, tika stiprināts ar vēl papildus citiem lēmumiem, lai varētu stiprināt eiro just lomu Eh, dalība eh, valstis eh, varēs veicināt un stiprināt operatīvās darbības Eirojust iekšēnē ar mērķi garantēt kop, vismazāko kopsaucēju attiecībā uz savām pilnvarām un kompetencēm. Runājot pār 2009. gadu lēmumu, es gribētu uzskaitīt sekojošos. Minimālais standarts eh, eh, dalībvalstīm eh, koordinē 24 stundu koordinācijas līnijas, telefonu līnijas izveidošana, tāpat arī skaidru standartu izveidošana informācijas piekļuvē Eirojust un dalībvalstīs un eiro just pilnvaras juridisku konfliktu gadījumos, kā arī eiro just tiesnešu iecelšana trešajās valstīs. Papildus tām nacionālajie dalībnieki varētu lūgt no nacionālajiem lēmēju iestādēm eh, par izmeklēšanas pasākumiem. Agrāk Eh, varēja tikai lūgt izskatīt šādu iespēju. Tāpat arī tiek piešķirts eirojust jaunas funkcijas. No vienas puses sniegt nesaistošus atzinumus saistībā ar e, jurisdikciju e, konfliktiem. No otras puses iespēju e, paust nesaistošus atzinumus saistībā ar e, palīdzības nesniegšanu. E, e, pa, e, visos gadījumos, ja e, problēmu nevar atrisināt e, starp dalībvalstīm izlīguma veidā. Tāpat arī mums ir jādomā par papildu iespējām nākotnē ko piešķir 85. un 86. pants eiro jūs darbībai. 85. pantā ir norādīts un atkārtots, ka eiro just funkcija ir stiprināt koordināciju un sadarbību starp nacionālajām lēmējiestādēm, kas nodarbojas ar e, likuma pārkāpumu izsekošanu un atklāšanu va, un likuma pārkāpumiem, kas e, ir pakļaujami vajāšanai. Tāpat arī ir norādīts, ka eiro jūs varēs iekļaut pirmkārt eh, iniciatīvu krimināla vajāšanas uzsākšanai, kā arī eh, pilnvaru piešķiršanu nacionālām lēmējiestādēm, it īpaši gadījumos, kad tiek skarts Eiropas Savienības finansiālās eh, intereses. Otrkārt, koordinācija pasākumiem, kas ir minēti iepriekšējā punktā. Un arī E, tai skaitā cieša sadarbība ar Eiropas jurisdikcijas tīklu. 86. pantā ir norādīti e, pamati, lai izveidotu Eiropas e, prokuratūru ar nolūku cīnīties pret pārkāpumiem, kas ir vērstas pret Eiropas Savienības finansiālajiem interesēm. Un šeit es gribētu atgādināt to, ka pārdomu process E, procesam, kas ir norādīts 86. punktā, nav sācies no nulles. Iesākumā bija zaļā grāmata par Eiro, e, kopienas finanšu interesēm un Eiropas prokuratūras izveidošanu. Ja e, kas ir norādīts 86. pāntā? Es domāju, ka vissvarīgākie elementi, kas ir jāizceļ, ir sekojošie izveidot, norādīt to, ka Eiropas prokuratūras izveidošana piekrīt e, padomei vienbalsīguma kārtībā pēc apstiprināšanas parlamentā saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru. Ir jānosaka Eiropas uh, Eh, prokuratūras eh, statūti un noteikumi saskaņā ar kuriem tas darbojas un standarti un normatīvi, kas ir pieņa, eh, piemērojami attiecīgajos gadījumos. Šajā pantā ir arī norādīts, ka Eiropas prokuratūras sadarbībā ar Eiropolu būs kompetents, lai varētu atklāt nozieguma autorus, kas ir vērsti pret Eiropas Savienības finansiālajām interesēm un pieprasīt uh, Uh, uzsākt tiesvedību vai kriminālu procesu pret viņiem. Uh, sadarbībā ar uh, dalību valstu kompetentām iestādēm veikt attiecīgās darbības no to puses. Tāpat arī Eiropas prokuratu, pro, prokuratūras darbības var tikt pastiprinātas, un tām ir piešķirama pārobežu dimensija. Es gribētu arī atgādināt, ka gan Stokholmas programma, gan pašreizējā uh, prezidentūra trijo programma E, iekļauj atsauces uz e, Eiropas prokuratūru, tajā, e, šeit pat atsaucoties uz 88. pantu. Un trešajā punktā, ot, otrajā apakšpunktā Stokholmas programmā ir norādīts nepieciešams piemērot 2009. gada lēmumu, stiprinot eiro justa lomu tuvāko gadu laikā un lai varētu praktiski izstrādāt šo instrumentu, kā arī ar iespēju palielināt eiro justa nacionālo uh, Uh, locekļu pilnvaras. No otras puses uh, prezidentūru trio programmu, uh, kurā piedalās Beļģijas, Spānijas, Ungārijas prezidentūras, ziņo to, ka visas trīs prezidentūras uzsāks pārdomu procesu saistībā ar 88. līguma pāntu. Un šeit mēs vēlreiz apstiprinām Eh, mūsu apņēmību veidot autentisku brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Eh, pārdomu procesa ir eh, sakotēji tika veidots, lai varētu domāt par Eiropas prokuratūras izveidošanu Un 2009. gada jūnijā Madridē sanāca ekspertu sanāksme, kurā tika analizētas Eiropas prokuratūras nākotnes. Martā Briselē e, piedaloties Spānijas ģenerālprokuroram, ārlietu ministriem, tieslietu ministriem, mēs prezentējām darba secinājumus tām, kas ir paveikts pēdējo divu gadu laikā. Un pirmo reizi e, tika dot iespēju dalībvalstu pārstāvjiem paust savus viedokļus. Un šis pasākums turpināsies arī aprīlī, jo Spānijas prezidentūra uzskata, ka darba brokastis un HAI e, e, padomēs ir jāskata šie jautājumi, piedaloties attiecīgo valstu justīcijas ministriem. Eirojusta eh, un Eiropas prokuratūras nākotne eh, ir nepieciešams nepārtraukt analizēt paveikto un pieņemt lēmumus, lai varētu sagatavot to galīgo, galīgo veidolu. Un mūsuprāt, maksimāli drīz ir jābeidz, jānoved līdz galam šis pārdomu process. Šis pārdomu process izraisa īpašu interesi un uzmanību eh, un pievērš tādiem, uzmanību tādiem jautājumiem, kā, kā Eiropas prokuratūras izveidošana, sadarbība ar Eirojust, Eiropolu un citiem. Tāpat ir jāsāk debatas eh, par funkcijām un jālēmi par to, vai mēs eh, vēlamies stiprināt cīņu pret Eiropas Savienības finansiālo eh, pārkāpumu, kas vērsts pret Eiropas Savienības finansiālām interesēm. Un tagad es gribētu pieminēt trīs kritērijus, kas, eh, pēc kuriem mums jāvadām šajā procesā - efektivitāte, saprāts un vienkār, eh, vienkāršība. Efektivitāte un vienkāršība, lai ik viens risinājums lai mēs tajās izvairītos no struktūru dubultošanās un eh, dubultas eh, resursu izmantošanas. Un šeit ir runa par būtisku apņemšanos, it īpaši tad, kad mēs runājam par institūciju, kuras mērķis ir aizsargāt Eiropas Savienības finansiālās intereses. Tāpat arī mums ir jādomā par piesardzību un saprātu šajā, šajā procesā, jo mūsu e, darbības galvenais mērķis ir e, strādāšana mūsu pilsoņu interesēs. Un šis mērķis ir e, pilnībā savietojams ar mūsu apņēmību veidot brīvības, drošiskumu un tiesiskumu telpu, un tādējādi mūsu prāt mums ir ļoti nozīmīgi laba. Paldies, e, valsts sekretāra kungs, e, un ar to mēs varam uzsākt debats par ļoti svarīgu tematu un aspektu. E, ko nozīmē e, brīvības, drošības, tiesiskuma telpa Lisabonas līguma perspektīvā un Eiropas e, prokuratūras izveidošana. Un šeit mēs pilnīgi skaidri vēlamies norādīt, ka ņemam vērā eiro justu skrāto pieredzi un mēs e, apsveicam jaun ievēlēto eiro justu priekšsēdētāju un dodu viņam uzreiz vārdu, lai pēc tam mēs varam runāt e, e, diskusijās. Es zinu, ka jūs, Alvid Kungs, runājat spāniski, bet tas būs angliski. Paldies, es negribētu jums uzspiest savu spāņu valodu un tādēļ pieturēšos pie angļu valodas šodien. Liels paldies par jūsu uzaicinājumu un par iespēju jūs uzrunāt. Kampama Rēdo kungs jau ļoti eh, pamatoti izskaidroja daudzas lietas, par ko runāšu arī es. Es vēlētos pievērsties trim eh, plašiem tematiem, kas ir būtiski pēc uh, Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Es vēlētos īsumā pievērsties mūsu uh, lietu izskatīšanas uh, situācijai Eirojust un par jaunā, jū, pagājušā gada jūnijā publicētā Eirojust lēmuma izpildi un arī par Eiropas prokuratūras jautājumu, bet vispirms divi ievādu komentāri. Pirmais ir jāatzīst uh, eiro just nozīme laikā pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās – jūsu nozīme koplēmuma procedūrā būs ļoti svarīga, nodrošinot eiro just ar praktiskiem darba instrumentiem, lai uh, īstenot pārobežu uh, tiesisko sadarbību. Un es ceru uz pilnu un veiksmīgu sadarbību. Uh, balstoties uz uh, lēmumiem, kas skars mūsu darbu. Nākošais aspekts ir uh, izvērtēšana, izvērtēšanas pilnvaras, ko jaunais uh, līgums piešķir Eiropas parlamentam attiecībā uz Eirojustu un citām aģentūrām, kas darbojas tieslietu jomā jums šis darbs jau ir uzsācies, saņēmis esmu informāciju no administratīvā direktora, ka Lībe komiteja jau ir ar viņu sazinājusies, runājot par eiro justa uh, budžeta izpildes apstiprinājumu un arī ir runāts par to, ka eiro just ir jāsniedz atskaite plašākā izpratnē par budžeta izpildi. Tāpat arī ir uh, zināms, ka Lībe komitejas pārstāvis piedalīsies mūsu organizētajā sanāksmē šā gada aprīlī 20. Uh, un šeit tiks apspriesti uh, jautājumi, kas saistīti ar sadarbību ar citiem partneriem, tā izskaitā arī Eiropas tieslietu tīklu. Tas bija pirmais diezgan garais komentārs, tagad otrs komentārs. Mēs tagad apzinām jauno ainavu un uh, esmu bijis uh, šai amatā šobrīd vēl tikai divas nedēļas. Un uh, tagad es mēģināšu pajokot ar zināmu uh, pārliecību, varu teikt, ka jaunumi būs arī patiesi Jūs varat dzirdēt, uz, dzirdēt gan jaunums, gan patiesas lietas, bet ne abas uh, vienlaicīgi. Tā tad šeit mūsu priekšā paveras jauna ainava, un tagad mums vajadzētu palūkoties arī par mūsu praktisko darbu. Jūs drīz saņemsiet mūsu atskaiti par 2009. gadu, un šajā atskaitē jūs varēsiet izlasīt, ka ir pastāvīgi pieaudzis mūsu darba apjoms, ka arvien vairāk dalību valstis nosūta mums lietas uh, rīcībai, sadarbībai un koordinācijai. 2009. gadā mēs izskatījām 1400 uh, sadarbības koordinācijas lietu, un tas ir 15% pieaugums salīdzinot ar 2008. gadu. Raugoties tālākā perspektīvā, jāsaka, eiro jūs tika izveidots 2002. gadā un kopš 2002. gada līdz 2009. gada beigām septiņkārt ir pieaudzis uh, mums nosūtīto lietu apjoms. Tātad šīs 1400 lietas, ko mēs izskatījām pagājušajā gadā, no tām 130 gadījumos mums notika koordinēšanas sanāksmes. Tas ir varbūt tas mūsu svarīgākais darbs. Koordinācija sanāksmēs piedalās prokurori, izmeklētāji no dalību valstīm, kas ierodas Eirojust, lai atrisinātu konkrētas problēmas un plānotu, teiksim, kādu kampaņu vai pasākumus attiecībā uh, pret kādu noteiktu kriminālu grupējumu un tāpat nodrošinot, lai tiktu izdot Eiropas uh, arest, apcietināšanas rīkojumu, lai šie aresti notiktu vienlaicīgi dalību valstīs, lai atbilstošā laikā tiktu iesaldēti bankas konti, tiktu veiktas kratīšanas uh, koordinēti vienlaicīgi, lai šis darbs būtu pēc iespējas efektīvāks. Runājot par mūsu darba apjomu, praktisko darbu, mēs esam ieviesuši jaunu klasifikāciju. Mēs ļoti labi apzināmies, kādas ir prioritātes saskaņā ar to, ko ir noteikusi padome, un tas mums arī uh, palīdz uh, noskaidrot, kādi šķēršļi stāv tiesiskās sadarbības jomā, un tas arī bija uh, Eirojust izveidošanas iemesls Uh, savu laiku. Tā tad eh, mēs uh, konstatējam, kādās uh, noziedzības jomās mums visvairāk ir jāiesaistās, un to mēs arī ņemam vērā mūsu lietu klasifikācijā. Mums tāpat tika uzdots arī izvērtēt darbu, ņemot vērā tās pārmaiņas, kas ir notikušas likumdošanas jomā. Mēs esam konstatējuši tādus elementus uh, attiecībā uz grūtībām sadarbībā tieslietu jomā. Nav pārsteidzoši. Šeit ir divu veidu problēmas, uh, kas pastāv tiesiskā sadarbības jomā. Pirmā grupa ir tāda praktiskas grūtības, piemēram, līdzekļu trūkums un tas, ka noziedznieki izmanto brīvas uh, pārvietošanās iespējas, tāpat kā citi likumpaklausīgi pilsoņi. Es minēšu konkrētu piemēru, pā, kā šī pārvietošanās sasaucas ar līdzekļu trūkumu. Piemēram, ir tāda situācija, ka noziedznieku grupa sanāk kopā, sapulcējas un uh, vēršas pret uh, noguldītājiem, cilvēkiem, kam ir uh, ietaupījumi un um, pārliecina cilvēkus pirkt nevērtīgus uh, vērtspapīrus vai akcijas. Noziedznieki paši apmetas vienā dalībvalstī, bet pēc tam izraugās upurus citā dalību valstī. Piemēram, vienā lietā britu noziedznieki devās uz Seviļu, izveidoja tādu mītni Seviļā, nevērsās ne pret vienu Spānijas iedzīvotāju, bet gan pret Lielbritānijas iedzīvotājiem vērsās. Kad šī lieta tika izmeklēta, radās grūtības, jo noziedznieki bija apmetušies vienā Eiropas saimnības dalību valstī, bet cietuši atradās citā dalību valstī. Un visām tiesību sargājošām iestādēm ir ierobežoti līdzekļi, tādēļ bija nepieciešams vērsties pie Eirojust, lai pārvarētu tādas tīri praktiskas grūtības, kas bija radušās, lai varētu veikt izmeklēšanu un sadarbību. Tālāk par juridiskām grūtībām. Es uh, detalizēti neiedziļināšos šai jomā, jo uh, eh, tās viss ir atspoguļots mūsu gada atskaitē. Dažreiz šeit ir ļoti tehniski aspekti, piemēram, runājot par naudas atmazgāšanu. Eh, dažās dalību valstīs ir nepieciešams pierādīt, ka nozieg, nelikumdzīgā ceļā iegūta nauda šeit ir bijusi izmantota, bet citās dalību valstīs šis uh, tiesiskais regulējums ir atšķirīgs. Tā, es tikai norādīšu, ka Eirojust loma ir nodrošināt, lai tādas problēmas, kas rodas ikdienas darbā, pārobežu sadarbībā varētu tikt veiksmīgi atrisinātas. Nākošais punkts ir eiro justu lēmumu izpilde un jūsu komitejas pārstāvis tiks uzaicināts uz mūsu sanāksmi šā gada aprīlī. Jaunais eiro just lēmums ir vērsts uz to, lai uzlabotu mūsu darbu cīņā pret pārobežu noziedzību un tagad mūsu priekšā paveras jauna juridiskā ainava. Tagad ir uh, uh, sadarbības centrs pēc pieprasījuma, un tas nozīmē, ka katra dalība valsts varēs vērsties Eirojust, un uh, tiks nodrošināts, lai mūsu pakalpojumi būtu pieejami katru nedēļas dienu, visu diennakti. Tāpat tiks um, nodrošināti koordinācijas punkti ar, un kontaktpersonas arī katrā dalību valstī. Mm, varbūt uh, vissvarīgākais jautājums, ko minēja arī Kampo Moreno kungs, ir pilnvaras, kādas ir mūsu rīcībā. Tā kā laiks ir ierobežots, es to visu detalizēti ne, neizklāstīšu. Es tikai gribu pieminēt to svarīgāko, kas saskaņā ar Lisabonas līgumu vissvarīgākais uh, punkts, kas ir iekļauts eiro just lēmumā. Pienākums ir noteikts dalību valstīm uh, iztenot informācijas apmaiņu ar eiro just katrā gadījumā, kad ir pārobežu izmeklēšanas lieta, kad ir nepieciešama citu dalību valstu palīdzība izmeklēšanā, mums ir jāinformē par šādu lietu. Tāpat arī mūs ir jāinformē, ja varētu pastāvēt kāds jurisdikcijas konflikts Un vēl viena lieta, kas man sevišķi interesē operatīvās darbības jomā, ir tas, ka tiek arvien vairāk tiek un tiks izmantotas apvienotās izmeklētāju grupas. Un tas uh, tikai veicinās policijas un tiesiskās sadarbības attīstību pārobežām. Šis mēs arī domājam par tādu uh, pieredzes un izcilības centru attiecībā uz šīm uh, apvienotajām izmeklēšanas grupām un uh, šeit ir jāpātrina process dokumentu nosūtīšanā, pieprasījuma nosūtīšanā uh, šīs uh, apvienotās izmeklēšanas grupas var vērsties Eirojust, mums ir, būs speciāls sekretariāts šīm grupām, mums ir piešķirts arī papildu finansējums, lai varētu īstenot uh, šādu uh, grupu vadību. Un šeit nāk prātā viens konkrēts piemērs. Uh, uh, attiecībā uz sadarbību starp divām dalību valstīm, kur tika izmeklēts tas, ka uh, organizētās noziedzības grupas uh, eksploatēja bērnus dažādos veidos. Uh, tika vākti pierādījumi uh, par šiem noziedzīgiem nodarījumiem bērnus. Uh, Iztaujājot, vajadzēja būt klāt arī pieaugušajam eh, aizbildnim vai ģimenes loceklim, bet šo bērnu, rad, viena bērna ģimenes loceklis bija aizdomās turētais par šādu eh, ļaunprātīgu izmantošanu, un tādēļ bija iespējams uh, nodrošināt cita pieaugušā klātbūtni šajā bērna iztaujāšanas procesā, un līdz ar to bija iespējams sagatavot pierādījumus tā, lai tie būtu izmantojami arī tiesas procesā. Un tika nodrošināts tātad pieaugušo, atbilstoši pieaugušo personu piedalīšanās bērnu uzklausīšanas procesā. Uh, arī šajā pasākumā, ko apmeklēs Libe komiteja, mēs uh, izskatīsim arī aspektu, kas saskaņā ar eiro just lēmumu ļaus uh, norīkot darbā uh, izmek, tiesnešus, uh, kas um, veiks uh, informācijas apmaiņu arī ārpus Eiropas Savienības robežām, jo, kā jūs zinat, noziedzības sniedzas arī pāri mūsu robežām. Tagad, vai es runāju priekšstādātāji jau pārāk gāri, es atvainojos, jā. Ja. Es, eh, jā, tagad man nedaudz laika, lai parunātu par arī prokuratūru. Tātad es gribu teikt, ka eiro jūs grib dot savu ieguldījumu arī debatēs par Eiropas prokuratūru un mm, šā vir, projekta virzību uz priekšu. Mums būs sanāksmes uh, šā gada 28. aprīlī, ko mēs organizējam un eh, runājot eh, par Eiropas prokuratūras izveidi, mēs varam dot ieguldījumu daloties savā praktiskajā, profesionālajā pieredzē un varam arī jūs informēt par mūsu koleģiālo modeli, kas darbojas eiro. Just paldies, Viljams kungs. Es tagad izmantošu iespēju uh, paziņot uh, mūsu komitejas locekļiem, ka šī vizīte uz Eirojust mītni Hāgā ir uh, uh apstiprināta iepriekšējā iepriekšējā koordinātoru sanāksmē, un tā ir paredzēta 15. aprīlī. Mēs apmeklēsim Eirojust mītni un arī Eiropolu Hāgā tajā pašā dienā. Tagad mēs varam atklāt debates. Vīverkundze. Paldies, priekšsēdētājs, gribētu pateikties saviem eh, runātājiem es eh, arī runāšu angliski tomēr. Paldies, Kampuma Renakongs. Manuprāt, jūsu prezentācija ļoti noderīga mums. Un noteikti visi komitejas deputāti ar lielāko prieku pat saņemtu jūs sniegto informāciju rakstveidā. Jūs varat nosūtīt uz mūsu paskastītēm. Mēlos tagad teikt, ka optimisms, ko es varēju saskatīt jūsu prezentācijā, man šķiet, ka padome, kurai ir jāvienojas vienbalsīgi, es nezinu, vai viņi nobalsos par Eiropas prokuratūru tuvākajā nākotnē. Lai gan es personiski ļoti gribētu Eiropas prokuratūru. Man šķiet, ka ir dīvaini, ka mēs visu laiku runājam par to, ka uh, Noziedznieki ļoti labi organizējas, viņiem nav pat nekādu birokrātisko struktūru, bet mūsu atbilde savukārt parasti ir novēlota. Vēlos arī apsveikt Viljamsa kungu ar jaunu amatu, visu to labāko. Es tiešām atbalstu Eirodžastu, atbalstīšu arī nākotnē. Ne jau tādēļ, ka bija referente par izmaiņām kuru mērķis bija nodrošināt labāku Eirodžast operatīvo darbību, un, diemžēl, padomē lēmuma projekts netika izskatīts pienācīgi. Esmu bijis Eirodžastā vairāk kārt, un es varu teikt, ka sadarbība, ko es tur novēroju, es varu teikt, ka Eirodžast ļoti laba aģentūra, tā tiešām sniedz labu pakalpojumu Tāpēc neesmu īsti apmierināta. Tad, kad es redzu, nu, ja es saprotu, ka padomē ir valstis, kas gribētu saglabāt savu personisko kompetenci šajā jomā un līdz ar to cīnās par mazāk kompetence Eirodžastam, bet tagad man ir daži jautājumi. Viljams Kungs, jūs teicat, ka nacionālais līmeņos trūkst resursu. Jautājums ir, kā ir resursu trūkums Eirodžast iekšienē? Jo tagad jūs teicāt, ka par 15% palielinājās lietu skaits, visticamāk nākotnē palielinājums turpināsies, nu tad jautājums ir par resursiem. Tā pašā laikā, kad jūs pieminējat tādas problēmas kā juridiskas problēmas, jūs teicāt, ka it kā šeit ir tehnisks aspekts, bet manuprāt īstenībā risinājumam jānāk caur likumiem. Un varbūt ir jāpanāk harmonizācija juridiskajos aspektos, tas būtu labāks risinājums par kopīgām izmeklēšanas komandām. Jā, es apsēs domāju, ka šādas kopīgas komandas ir ļoti laba lieta. Un tad, kad šis parlaments nobalsoja par jums un uh, bija pateikts skaidri, ka šādas komandas ir vajadzīgas, Un tad padomu galvā teica, ka ir nepieciešams vispirms konsultēties ar dalību valstīm, un tikai tad šāds komandas var veidot. Jā, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja sadarbības koordinātori prokuratūras darbā no Eiropas darbotos arī dalību valstīs. Un tad, protams, tādi jautājumi kā datu aizsardzība un citi standarti, piemēram, par procesuālām tiesībām, visi šie standarti jāievēro. Paldies vēlreiz. Paldies Vīveres kundzei. Es domāju, ka jūs visi varat uh, saprast, ka mums ir ļoti maz laika. Šodien līdz 12.30 ir jāpabeidz, un trijos mēs atgriezīsimies. Gan jau tulki būs tik mīļi, piešķirs mums vēl desmit minūtes, tāpēc arī lūdzu, cienījamie deputāti, ierobežojiet sevi. Lūdzu, nākamais. Runātājiem nav izslēgts mikrofons. Digo, ka mēs subordino a metodos ja tiem. Es eh, pakļaujos Eiropas metodēm un, eh, laikam, pirmkārt es gribētu apsveikties valsts sekretāru un pateikties par eh, ziņojumu, atsaucoties uz 86. Lisbonas līguma pantu. Viņš sacīja, ka prokuratūras izveidošanā ir trīs raksturu lielumi - vienbalsīgums, parlamenta apstiprinājums un trešais. Kāds tad ir trešais? ja nav eh, vienbalsīguma, tad ir pastiprinātā sadarbība. Lūdzu, paskaidrojiet, kāda tad būs pastiprinātā sadarbība, ja nav vienprātības. Eh, jautājums Viljams kungam vispirms grib apsveikt viņu sakaru ar stāšanos samatam. Un kad Lop... Uh, Eh, Lopes kunga laikā tika norādīts, ka nav pieniekamu eh, informācijas avotu un ka 80% tika gūti no sociālās saziņas eh, tīkliem. Tas ir skandāls. Nebija apmaiņas starp reģistriem, sodu reģistriem. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu novērst noziegumus. Un trešais jautājums nebūt, nebūtisks. Jūs runājat par kopējām e, izmeklēšanas e, grupām. Jūs daudz e, rūpīgāk par kopējām sadarbības grupām. Lūdzu, pa, kādas nianses šeit ir? Uh, Nākošais runātājs es gribētu es savas uzstāšanās sākumā paust solidaritāti Francijas policijai etaupura gadījumā. Divi jautājumi abiem runātājiem. Kur ir paketē, Kampo kungs, kur ir palikusi procesuālo instrumentu paketē? lai unificētu e, kriminālu procesu sistēmu Eiropā, jo papildus e, e, tulkojumam, kas ir viens no elementiem, ir ļoti daudzas direktīvas un normas, kas attiec uz sadarbību starp, starp ekspertīzes institūtu institūcijām un dažādām citām struktūrām. Kur tad ir palicis Stokholmas darbības plāns uh, Spānijas prezidentūrai unifikācijas eh, pakete, lai garantētu ārstu krimināla procesa viendabīgumu. Tālāk runājot par eh, prokuratūru Eiropas iniciatīvu ir ļoti labi, bet ļoti daudz, kas netiek tālāk par sarunu eh, padomē. Es atbalstu ar eh, Vēberskundz to domu, ka diemžēl pār šo tēmatu mēs atrodamies vēl pārāk tālu un ļoti labi, ka Spānijas prezidentūra virza šo tēmatu, bet es gribētu, lai kaut kas tiktu komentēts par šo jautājumu. Tāpēc es gribētu zināt, kas tad ir ar instrumentiem e, e, krimināla tiesiskās sadarbības paketē. Tālāk Vilam kungam gribētu uzdot jautājumu. Jūs sacījāt, ka nacionālā pārstāvniecība e, Eirojustā ir stabila, pietiekama, efektīva. Jo tāds iespējas palika man no iep, e, Botāno kunga prezentācijas doma par to, ka nacionālā sadarbība nav pietiekama, ka institucionālā klātbūtne eiro just tā nav adekvāta un ka nav nopietnas, e, stabilas, efektīvas, stingras pārstāvniecības. Vai tā tas ir? Paldies! un Spānijas valsts sekretāra zināšanai un tiem, kuri ieradās vēlāk, es gribu atzādināt, ka deviņos no rīta sāku sēdi paužot solidaritāti un līdzjūtību terorisma upuriem ETA. Uh, Eh, atentāta upuriem, kas ir eh, Francijas policijas pārstāvis, un tāpēc eh, paužam savu atbalstu pret terorismu cīņai visā Eiropā, paužam solidaritāti upurim un viņu ģimeni. Bus, Borselino kundze. Ma intanto grazie delle vostre. Paldies, priekšsēdētāji. Es pirms vēlos pateikties abiem runātājiem. Informācija bija ļoti laba un precīza un tiešām interesanta. Novēlu arī to labāko Viljamsa kungam, kas ir ieguvis amatu. Es šeit konstatēju vairākas problemātiskas situācijas, bet vēlos norādīt uz divām lietām, kas ir cieši saistīts ar uh, Runāt par Kipras mafiju. Manuprāt, situācija ir ļoti īpaša. Jūs runājat par upura aizsardzību, bet eksistē arī citas problēma, kā piemēram liecinieka aizsardzība. Šeit mēs runājam ne tikai par liecinieku dzīvības aizsardzību, bet viņu dzīvi, dzīves kvalitātes aizsardzību. Ir tā, ka tās personas, kas liecina, daudzos gadījumos ir spiestas dzīvot ļoti sarežģītos apstākļos. Tad nākamais aspekts, par ko tika runāts, bija resursi, kas ir pieejami mafijai Itālijā. Jau ir šie aspekti ņemt vērā, un es ceru, ka visā Eiropas Savienībā tā tas notiks, jo parasti mafija darbojas visās valstīs. Un Es domāju, ka mafijas īpašumi atrodas uh, visapkārt Eiropā, un ja kaut kas tiek konfiscēts no mafijas, tad būtu nepieciešams atdot uh, šos īpašumus sabiedrības rokās. Tas var ietekmēt sa sabiedrību kopumā un, piemēram, arī lieciniekus. Manuprāt, šie jautājumi ir cieši saistīti. Tātad kopumā varam teikt, ka gan Mareno, gan Viljamsa kungs, es sveicu jūs abas. Un pavisam nesen esam apmeklējuši Kalabriju, paskatījāmies uz to, kā tur dzīvo Romi. Un redzējām, kādā veidā tiek nodrošināta trešo valstu valsts piedarīgo aizsardzība. Mēs arī redzējām, prokuroru, bija iespēja tikties ar prokuroru, uh, kas darbojās tieši, lai apkarotu mafijas darbību. Uh, mēs varam ļoti dzīvīgi apmainīties ar, ar informāciju, un viņš pieminēja divas būtiskas problēmas, ar, eh, ar ko viņiem jāsastopās, tad, kad tiek risināts, risināt organizētās noziedzības problēma. Pirmais jautājums bija saistīts ar īpašumu konfiskāciju. Un atšķirība valstīs parasti diezgan nopietna. Parasti diezgan nopietnas problēmas. Jo ir dažas valstis, kas izdod rīkojumu par konfiskāciju, bet savukārt šī manta reāli var atrasties citā valstī. Šādos gadījumos Vairākas valstis joprojām pat saka, ka mafija neeksistē kā tāda, vai pat organizētā noziedzība neeksistē mūsu teritorijā. Un viņi saka, ka it kā šī problēma eksistē kaut kur citur, tikai ne mūsu mājās. 86. pāns tiek iekļauts šeit. Jā, ir pieņemts lēmums pār prokuroru, tad, manuprāt, ja šis prokurors tiek norīkots, tad šādā veidā Eirodžas darbs arī tiks uzlabots, jo savādāk sanāk, ka ir daudz, daudz organizācijas, kurām ir jāsadarbojas, un es ļoti ceru, ka pavisam drīz varēsim rast risinājumu. Es ceru, ka šeit parlamentā varēsim panākt tādus nosacījumus, ko atbalstīs arī padomu komisija. Paldies! Paldies! Kembas kungs runāja par minimāliem standartiem attiecību uz sodiem un sankcijām. Ko viņš īsti ar to gribēja pateikt? Vai tas nozīmē, ka mēs runājam par noziegumiem, kas notiek pāri robežām, respektīvi, kā ir jādefinē atsevišķi noziegumi, vai arī viņš gribētu harmonizēt visā Eiropas Savienība noziegumu definīcijas. Nu jā, tad ir jāatcerās, ka apvienotajā karalistē ļoti atšķirīga sistēma. Savukārt, ja, um, ja runātājs saka, ka arī procedurālās tiesības ir jāharmonizē, tad uh, konkurences princips uh, vairs netiks ievērots apvienotā karalistē, tāpēc es gribu zināt, ko viņš gribēja to visu pateikt. Labi, saka priekšsēdētājs, un tagad uh, ļausim izteikties, un lūdzu, pirmais ir Viljams Kungs. Paldies! Varbūt es varu mazliet uh, atbildēt tādā sacībā, kā man uh, šķiet pareizi, par Eirodžast reprezentāciju vispirms. Manuprāt, šeit ir jāatcerās, ka Eirodžast lēmums pieprasa no dalību valstīm gan izvirzīt nacionālo pārstāvi, gan arī uh, izvirzīt asistentus un aizvietotāju. Un es ceru, ka šādā veidā notiks nodrošināta mūsu darbība adekvāti. Par to, ko teica Vēbers Konze, nu tad šeit budžeta jautājumi, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Šeit, manuprāt, ir vajadzība kas ir atzīta, kas ir plašāka nekā Eiropas Savienības robežas, un varbūt vajadzības gadījumā ir jānorīko koordinatori. Tas, ko teica Dieti Māra kungs, viņš runāja par informācijas resursiem. Šeit ir tāds vispārīgs komentārs, un runāšu arī pār piekļuvi reģistriem. Runājot par piekļuvu reģistriem, saskaņā ar jauno Eirodžast lēmumu, tas, tā ir prasība, un tāpēc arī valstu pārstāvi var saņemt informāciju, piemēram, no soda reģistriem vai līdzīga veida reģistriem. Runājot vispārīgi par informācijas avotiem, manuprāt, ir jāatcerās, ka Eirodžasts Tā darbojas ar Eiropolu un diezgan lielā mērā Eiropols nodarbojas ar informācijas apstrādi visās Eiropas Savienības interesēs. Un tā kā gan Eiropola, gan Eirodžast atrodas Hāgā, un mums ir ļoti cieša sadarbība, tad šī informācijas analīzes funkcija mums ir pieejama tieši tādēļ, ka mums sadarbība ar Eiropolu. Trešais aspekts, ko teica Dieta Mārakungs, viņš runāja par atšķirību starp kopīgām izmeklēšanas komandām un sadarbības komandām. Es atzīšos, ka es biju mazliet pārsteigts, es tiešām nezināju, ka Spānija ir šī atšķirība. Par Eirodžastu runājot, mums ir rokas grāmata par kopējām izmeklēšanas komandām, un izmeklēšanas komanda pēc būtības nodrošinā gan sadarbību, gan arī koordināciju. Morsalini un Jakulini teikto var komentēt šādi. Jā, mēs saprotam, runājot par īpašumu konfiskāciju. Manuprāt, tā bija tieši Spānijas prezidentūra, kas um, palīdzēja Eirodžastam organizēt semināru, kur tiks runāts par naudas atmazgāšanu un konfiskāciju. Maija sākumā šāds seminārs notiks. Bronksa jautājums drīzāk bija Kampareno kungam uzdots un ļaušu viņam izteikties. Lūdzu, Kampo kungs. Paldies, paldies visiem par uzdotajiem jautājumiem un ļoti precīzajiem jautājumiem. Un es gribētu pievienoties um, atbalstam terorista atentātu uh, upuriem. Un ar mūsu rīcībā esošiem instrumentiem, es domāju, ka mēs varēsim šos um, atentātus svītrot no mūsu geogrāfijas. Es um, gribētu atbildēt uz visiem jautājumiem, tomēr mēģināšu pieturēties pie uzdotas kārtības, lai gan varbūt es tomēr vairāk man sanāks turēties pie tīri loģiskās secības, bet, nu, e, e, Vispirms gribētu uzteikt eh, optimistisko noti, uzklaust to ar prieku. Mums eh, legāli instrumenti, juridiski instrumenti ir jās, jāveido, lai mēs varētu eh, dar, veidot Eiropu, kas ir spēcīga, kas palīdz upuriem, kas atbalsta upurus. Mums tā, mūsu rīcībā tāpēc ir nepieciešami instrumenti un tāpēc mums ir jādomā par. par funkcionēšanu pēc būtības, un mēs šos jautājumus esam mēģinājuši iekļaut Spānijas prezidentūras sarakstā, darba sarakstā šim pusgadam. Es sacīju jau iepriekš, ka mēs balstāmies uz nepieciešamību, kā arī uz 88. pantā iepriekš norādītajiem instrumentiem, un ir skaidrs, ka šeit ir runa par mehānismu, kas ir, kā es sacīju, Eh, kas jau ir norādīts, un šeit eh, Dijas Demērkungs veidojas dubults mehānisms, bet tas arī ir paredzēts attiecīgajā otrajā punktā, un trešajā punktā ir norādīts, kas notiek, ja nav vienbalsīguma. Arī procedūra šeit ir paredzēta, bet gribu pasvītrot, ka šeit nav tik daudz e, konkrēta medaļa noteikšana, noteikšana šodien. E, Es e, gribu šeit paust to domu, man ļoti tuva ir doma, ka rītdiena tiek veidot šodien, un tāpēc domāju, ka šodien par to ir jāstāst. Un, e, ja mēs nesāksim spērt konkrētus soļus, e, tāda doma par mehānismu veidošanu, kas vispārīgi dos iespēju likvidēt, lai gan šeit ir jānorāda Eh, du pati doma par, eh, par eh, prokuratūru un par cīņu par Eiropas Savienības finansiālām interesēm. Ir nepieciešams apvienot papildus eiro just un Olaf struktūras, kas ir spēcīgākas, kas ir ar lielākām pilnvarām, lai mēs varētu apzināties šās dienas eh, realitāti. Ja 20. gadsimts bija organizētās noziedzības zelta laikmets, tad eh, tam ir jākļūst par, eh, par vēsturi, tātad, kad mēs saskaramies ar mūsdienu noziedzību likuma pārkāpumiem, nevis saskaroties ar tiem kā atsevišķi pilsoņi, bet kā Eiropas pilsoņi Un mums ir jāveido politikas, kas, kas eh, koordinācija ar dalību valstīm un starptautisko sabiedrību kopumā šo kriminālo Eh, šo kriminālo darbību un likuma pārkāpumu iznīdēšana, kas ir radušies no nacionālo robežu vājināšanās. Un mēs nevaram atstāt uh, eh, uz rītdienu uh, eh, apspriešanai jautājumus tādus, kas ir jāapspriež nekavējoties, un mēs nedrīkstam aizmirst šīs trīs prioritātes, kuras es pieminēju savas uzstāšanās beigās, ka ik, ikvienai darbībai, ikvienam uh, Eh, solim, eh, ikvienā gadījumā ir jāizsver efektivitāte, kvalitāte un eh, saprāts un piesardzība. Mums ir jā. Arī ekonomiskā krīze nedrīkst novirzīt mūsu nospraustumiem mērķiem. Mums ir jādara Eiropa spēcīga un jānodot tās rīdzībā instrumenti, kas dod iespēju garantēt mieru uh, mierīgu dzīvi tās eh, pilsoņiem. Eh, Haurīkungs. Uh, Mēs virzāmies uz priekšu procesuālo garantiju, garantiju jomā, un mēs virzāmies uz priekšu daudz ātrāk nekā varētu domāt. Mūsu rīcībā ir lieliski izveidota ceļu karte, bet mums ir jāspēr stingri soļi, un mēs nedrīkstam pārāk daudz zaudēt laika debatēs. Eh, un nevajadzīgi, jo mums ir jāapzinās, kāds tad īsti ir pirmais solis. E, šeit tas ir ļoti svarīgs tulkošana, mutiskā tulkošana, pēc tam mums ir jāspēr nākamais solis, un tad mēs varēsim e, spērt trešo un visus pārējos, kas dos e, iespēju mums noteikt kopīgos saucēju attiecībā uz procesuālajām garantijām. Un mēs varam runāt par garantijām, un varēsim sacīt, ka Eiropa ir veidojusies uz garantijām. Un šodien mums ir jāapzinās, ka e, tā ir centrālā ās e, runāju e, Eiropas Savienības darbībā, arī runājot par upuru aizsardzību. Mēs nedrīkstam izlaist no redzes viedokļa to, cik būtiski ir garantēt upuru aizsardzību jo tikai garantijas mūs dara spēcīgus. Un šobrīd mums ir iespēja parlamentā spērt šo svarīgo soli, e, konsolidējot šo pirmo pasākumu, lai varētu veikt otro un pēc tam trešo, jo ceļu karte ir sagatavota. E, e, e svarīgi ir, lai mums ir iespēja turpināt veidot šīs garantijas, tā ir nepieciešamība, taču mūsu rīcībā ir izveidot spēcīgu instrumentu ar laiku. Un ja mēs eh, vēl vēlamies veidot Eiropu, tad mums ir jāsaskaņo savas darbības un jāvirza pūliņi šajā virzienā. Instrumenti, e, kā jūs, Borselino kungs, jautājāt, mums e, ir jāstrādā pie šī jautājuma. Un Spānija ir gatava sniegt visu savu atbalstu tādā tādā ļoti jūtīgā jomā, kā cīņa pret narkotiku kontrabandu, kas skar visas mūsu robežas un, un piekrastes. Tāpēc mēs virzīsimies uz priekšu, lai varētu, e, varētu likt izsīkt šiem avotiem. Un e, Viljam kungs e, arī runāja par šiem jautājumiem un runās par šiem jautājumiem maijā, pa, lai iespēju iznīdēt pašā sāknē to iespēju, ka kapitāli var pārvietoties nelikumīgā veidā un saindējot kā eh, kancerigēns elements mūsu sabiedrību. Un tāpēc cīņa pret eh, naudas atmazgāšanu un kapitāla atmazgāšanu ir viens no pamatu uzdevumiem, par kur mums ir jādomā. Un šajā virzienā mēs eh, esam šo mehānismu veidojuši. Es domāju, ka tādā veidā mēs varēsim virzīties uz priekšu, ar to es arī beidzu savu stāšanos, veidojot spēcīgu Eiropu, kas jūtās droša un kas e, papi, e, papildus šim jaunajam mūsu e, saturošajam elementam, kas ir darbības līgums, mēs varēsim kopīgi ar to izdīdēt likuma pārkāpumus un veidot drošāku Eiropu. Paldies, paldies! um, valsts sekretāri, pa, uh, priekšsēdētājs saka paldies stūkiem par atvēlētajām minūtēm un vē, sakam paldies arī uh, Viljam kungam, es, uh, vislabāko vēlam eiro just priekšsēdētāju darbā. Un tieši tāpat vēlams vis, vēlam vislabāko, vislielākos panākumus Karlušu eh, kampo kungam. Mēs turpinām sēdi pulksten trijos. Paldies!